even though it's very nice to see. Pat, ja ir ļoti jauki noskatīties, kā jūs eh, sarunājaties, bet, nu, jāatsāk darbs. Eh, Sveicām visus deputātus un lūgumu rakstu iesniedzējus. Teksts, kas parādās uz eh, ekrāna, ir tas pats ko jūs dzirdēsiet. Un... So, state... Tulki tulkos šo tekstu no transkripta, jo ierakstā mūzikas dēļ uh, tekstu nevar saklausīt. Tātad uh, tagad lūgum raksts no Spānijas sveicām Hosēla Kalu Markesu, kurš ir lūgumraksta autors. Jūsu rīcībā piecas minūtes. Sí. Buenos días. Quiero agradecer al Comité de Peticiones que pueda valorar nuestra. Paldies. Es vēlējos uh, jūs. Uh, iepazīstināt ar lūgumu rakstu uh, par uh, banku krīzē cietušajiem un mūsu lūguma rakstam ir vairāki mērķi - aizstāvēt patērētāju tiesības, padarīt banku sistēmu caurskatāmāku un uh, 2015. Uh, gadā mēs uh, lūdzām parlamentu pārskatīt likumdošanu par uh, to, ka nepamatotī saņemtās summas ir jāatmaksā. Veiktie pasākumi saskaņā ar 2017. gada dekrētu bankām ir tiesības pašām izlemt, vai nepamatot izmaksātās summas ir jāsaņem atpakaļ un kādā apjomā. Tātad. tad pat ja banka nolēma e, izmaksāt šīs summas, tad netika izmaksāta visa summa, jo karāļa uh, e, dekrētā nebija norādīta, kāda procentu likme piemērojama šīm summām. Un bankās piemēro atšķirīgus kritērijus. E, Spānijas uh, bankas uh, uzraudzības komiteja ir atbildīga par šā procesa uzraudzību. Mēs uzskatām, ka pienākas desmit miljonu kompensācija, eh, kas eh, ir eh, jāsaņem patērētāju tiesība aizsardzības asociācijai, bet nekas nav darīts. Vairāk nekā 250 tūkstoši eh, sūdzību ir saņemts, ir 17 tūkstoši lēmumu pieņemti un vairāk kā 90% no šiem, eh, šīm prasībām ir apmierināti. Ir konstatēts arī, ka 30 gadījumos eh, ir uh, notikuši pārkāpumi, to ir pieļāvusi Spānijas banka, nav paredzēti nekādi sodi par uh, šādiem pārkāpumiem un nav prasīts arī izmaksāt kompensāciju cietušajiem. Ir līgumos iekļauts ļaunprātīgi punkti par uh, procentu likmju ievēru, uh, ierobežošanu attiecībā uz uh, uh, hipotekāriem kredītiem, tāpat ir dažādas uh, samierināšanās komitejas paredzētas. Tāpat ir uh, nepamatotas uh, maksas par uh, reģistrāciju, uh, hipotekas slēgšanu un uh, klauzulu par 365 dienām. Tāpat eh, dažādas klauzulas par mm, multivalūtu kontiem, par nokavēto procentu maksājumiem, par eh, garantiem, klauzula par par uh, pasta uh, izdevumu sekšanu un tā tālāk. Šeit ir uh, konstatējams leģitimitātes trūkums attiecībā uz uh, hipotēkām un uh, nav paredzēta kompensācija cietušiem. Šie jautājumi nebūtu jārisina tiesā, jo tie, pilsoņiem šāds tiesas process izmaksā ļoti dārgi, tas ir ilgs process un uh, tas arī viss pārslogo tiesas. Mēs uzskatām, ka valsts iestādēm ir jāpieņem skaidra likumdošana un jāizveido arī uzraudzības sistēma, kas palīdz šīs problēmas atrisināt. Tādēļ mēs jūs aicinām izvērtēt iespēju izveidot uh, struktūru, kas izskatītu pilsoņu sūdzības par ļaunprātīgu banku praksi. Un aicinām arī eh, noteikt nevis eh, finanšu kompensāciju, bet gan nodrošināt eh, uzticēšanos Eiropas Savienības pilsoņiem. Gracias a vuestro apoyo en la petición, tribunales exactly. y las instituciones europeas, la banca tiene que devolver los importes cobrados. Petī komitejai gribētu aicināt uh, nodrošināt, ka institūcijas atgriež uh, Uh, šos procentus, nav gan zināms, kādā veidā tie ir, uh, šie procenti ir jāprēķina un kādas likmes ir jāpiemēro vai šeit jāpieņem bankas priekšlikumi. Situācija ir tāda, ka banka to aprēķina šos procentus atbilstoši saviem kritērijiem. Viņi nezina, kā to pareizi darīt. Bankas uh, ievieš kļūdas, viņi neaktualizē kapitālu, nesadz zaudējumus. Uh, Un tas savukārt nozīmē, ka tādējādi mēs sedzam, uh, skaram 50% izmaksājuma apjomu. Nav arī nekāda saistoša norma attiecībā uz izmaksu. Tādēļ 40. 40 tūkstoši pilsoņu ir parakstījuši šo lūgumrakstu, kas iesūtīts. Video. Very good. I wish ļoti informatīvs video. Mums eh, prieks par šādiem video, mēs eh, tiešām no tādiem daudz varam uzzināt. Lielas paldies eh, lūguma rakstīsniedzējiem un tagad došu vārdu komisijas pārstāvīm Robertam Matjaki. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies. Lielas paldies arī lūguma rakstīsniedzējiem. Lielas paldies par jūsu prezentāciju. visu samaksāto summu atmaksāšana balstoties uz negodīgiem punktiem līgumā, protams, attiecas uz ļoti lielu uh, patērētāju skaitu. Un iespējams būtu arī korekti teikt, ka līdz šim šī situācija nav pietiekama labi atrisināta. Mēs uh, no mūsu perspektīvas nevaram komentēt uh, tieši to, cik lielas summas bankām būtu jāatmaksā patērētājiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka klientiem ir tiesības uz kompensāciju, ja viņi ir pārmaksājuši šīs summas, balstoties uz negodīgiem līguma pāntiem. Vienlaicīgi būtu arī jāatzīst, ka struktūrētā uh, Mm, parādu nomaksas mehānisma izveida saskaņā ar 2017. gada likumu ir ļāvusi bankām un klientiem panākt izlīgumu. Un cik tālu mēs zinām, tas ir noticis vairāk nekā 500 tūkstošos gadījumu un ir atgūti 2,3 miljardi eiro. Šāda informācija ir publiski pieejama. Vienlaicīgi Ir jāatzīst, ka ļoti daudzos gadījumos e, šādi izlīgumi nav panākti, un bankas ir atteikušās atmaksāt e, nevajadzīgi iemaksātās summas. Es e, domāju, ka galvenās grūtības saistās ar to, ka saskaņā ar tiesu judikatūru Spānijā uh, šīs klauzulas pašas par sevi nav netaisnīgas. Tās ir atzīstamas par netaisnīgām, ja bankas nav izpildījušas konkrētas caurzmības prasības. Un cik tālu mēs saprotam, tad dažos gadījumos bankas atsakās atmaksāt šīs summas, apgalvojot, ka tās ir izpildījušas caurzmības prasības. Un, protams, ka to atkal var apstrīdēt klienti var norādīt, ka tā nav bijusi taisnība. Protams, ka šādi gadījumi būtu tad, eh, jebkurā gadījumā jārisina tiesā, balstoties uz katras konkrētās lietas apstākļiem. Sankcijas, kas ir paredzētas eh, negodīgu līguma nosacījumu direktīvā, ja šie nosacījumi tiek atzīti par negodīgiem, mm, tad uh, Saskaņā ar sankcijām šīs klauzulas ir jāatzīst par nesaistošām, un Eiropas Savienības tiesa ir arī norādījusi, ka šādos gadījumos uh, klientiem ir tiesības uz kompensāciju. Šai tāpat ir jānodrošina arī iespējas uh, iesūdzēt uh, šīs lietas tiesā, ja, protams, puses nevar vienoties savā starpā. Un uh, Ir jāatzīst arī, ka tas ir tāds kā zināms uh, slieksnis uh, patērētājiem saskaņā ar uh, līgumtiesībām, jebkurā gadījumā tā būtu parastā procedūra. Vēlos norādīt arī, ka Eiropas tiesībās pastāv direktīva par alternatīvu strīdu risināšanu. Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm ir jānodrošina, ka patērētāji var iesniegt eh, savus strīdus ar tirgotājiem kvalificētām alternatīvām strīdu risināšanas iestādēm. Tas attiecas arī uz eh, mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumiem. Spānija ir paziņojusi par šādas iestādes izveidi. Tā ir patērētāju arbitrāžas hunta. Tomēr direktīva ļauj dalību valstīm pašām izlemt, vai tirgotāju līdzdalībai šādos uh, alternatīvos strīdu risināšanas mehānismos ir jābūt obligātai vai brīvprātīgai. Jā, mēs varētu teikt, ka šāda mehānisma izveide, kā to iesaka lūgumraksta iesniedzēji, varētu būt pozitīva. Tas tiešām varētu būt uh, līdzeklis, kā atrisināt vairāk lietu. Bet uh, tomēr ir arī jāatzīst, ka direktīva, jeb uh, Eiropas Savienībā spēkā esošās direktīvas, neko tādu neliek darīt. Šķiet, ka man vairs nav atlicis daudz laika. Ir eh, taisnība, ka Spānijas tiesās vēl ar vienu ir daudz neatrisinātu lietu attiecībā uz negodīgiem līguma nosacījumiem, un ir iesniegtas lietas arī Eiropas Savienības tiesā. Mm, tiesa ir nākusi klajā ar spriedumiem dažās no šīm lietām, un eh, tuvākajos mēnešos mēs gaidām spriedumus arī citās lietās. Tas būtu viss, ko komisija varētu atbildēt attiecībā uz mm, pārkāpuma lietu Protams, mēs sekojam līdzi šim negodīgu nosacījumu, um, šai negodīgu nosacījumu problēmai un turpināsim jūs informēt par to. Lielas paldies! Uh, patiešām interesanti, kā dažkārt mēs varam paskatīties uz šiem jautājumiem arī no filozofiska skatu punkta. Tagad dosim vārdu kolēģiem. Pirmā izteiksies Beatrice Becera. Uh, Lielas paldies, uh, priekšādātājs, arī vēlētos pievienoties jums paužot savu pateicību komisijai par to, ka tā ir sniegusi tik detalizētu atbildi attiecībā uz um, Kajau, Kajau kunga iesniegto jautājumu. Liels paldies arī lūgumraks iesniedzējiem par uh, to, ka viņi ir iesnieguši lūgumrakstu, jo piecu gadu gaitā ir iesniegti uh, lūgumi par vienu miljonu lietām, un mēs redzam, ka patērētāji, pilsoņi uh, pašlaik, diemžēl, netiek galā ar šo strīdu risināšanu. Viņiem ir jāstr, jāvēršas tiesās, bet, diemžēl, tiesās ir iesniegts jau pārāk daudz šādu lietu, un uh, tiesas vairs ar tām netiek galā. Logumraksta iesniedzēja pieprasa, lai šīs summas tiktu atmaksātas uh, atbilstošajā kārtībā un lai tas tiktu atzīts par obligātu pienākumu. Mēs redzam, ka šādi gadījumi um, ar bankām nerodas tikai Spānijā, tas ir visas Eiropas uh, jautājums. Tāpat ir jāatzīst, ka nekustamā īpašuma kredīti tiek piešķirti ar ļoti atšķirīgiem nosacījumiem. Vajadzētu veikt pārbaudes par visiem šādiem finanšu pakalpojumiem. Es vēlētos jums atgādināt, ka šo lūgumu rakstu noteikti nevajadzētu slēgt, bet, eh, protams, arī mm, lūgumu rakstu komiteja nevar mm, dalībvalstīm uzlikt nekādus saistošus pienākumus. Jebkurā gadījumā liels paldies par eh, jūsu faktu izklāstu, kas, manuprāt, ir ļoti labs, un to mēs, protams, varētu arī padziļināt. Mums ir jāpaskatās, kādus mm, reālus patiesus mehānismus mēs varētu atrast ir jānodrošina, lai klientiem tiktu sniegtas juridiskās garantijas, jo īpaši, ja ir runa par patērētāju aizsardzību, un šie noteikumi būtu arī obligāti jāpiemēro. Paldies, Beatrisai, tagad Marijas kungs. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να συγχαρώ τους αναφέροντες διότι... Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, taisnība, šis jautājums pēc idejas šajā gadījumā ir saistīts ar Spānijas gadījumu, bet kopumā ir jārunā par visu Eiropas Savienību, jo šādas situācijas sastopams arī citās valstīs. Bankas, kad tām bija problēmas arī Grieķijā, Spānijā, Portugālē un Īrijā, kas tad īsti notika? Tad bija tātad uh, aizdevumi, valstis glāba bankas, bankas tika izglābtas, un kas tad īsti notika? Uzreiz tās atgriezās pie savām um, paradumiem un šādā veidā rīkojās uh, attiecībā uz klientiem, liekot tiem iemaksāt, tātad sekt visu hipotēku. Tātad šāds ir modelis. Tad, kad bankas uh, pārdod savus, uh, tātad dod aizdevumus, uh, iegulda šos, šīs investīcijas fondos, uh, arī paš, pašam tātad klientam. Zaudējuma gadījumā notiek zaudējumi, tā vismaz tas notiek Kiprā. Un turklāt mums vajadzētu saprast, vai būtu iespējams uh, veidot glābšanas fondu tātad ieguldītājiem, kas būtu citās valstīs balstīts. Tā, bu, šis fonds varētu iegādāties uh, aizdevumus, bet tas notiktu par to pašu cenu, kā tas notiek privāto fondu gadījumā. Un vēl kāds jautājums. Tas nav pieņemams pilnībā. Ir banka, uh, kurā ir šāds uh, hipotekārais aizdevums. Viņi paņem uh, šo sekto māju, tā tiek pārdota, bet, kā mēs zinām, tad visās valstīs uh, nekustamo īpašumu cenas kritās. Kas notiek šādā gadījumā? Māja tiek atņemta, bet um, parādniekam savs kredīts ir jāsadz, un brīdī, kad uh, māja tiek vai īpašums tiek nodots, um, nodots izsolē, tad ir jāpārliecinās par šī īpašuma vērtību, un turklāt arī garantori nevar uh, bankai nekādā uh, veidā nodrošināt to, ka bankas visas prasības apmierina šis pirmais uh, um, par, parāda sēdzējs, un ja tas nenotiek, tad tas notiek nodots tālāk. Mūsuprāt, būtu jābūt uh, risinājumam uh, arī attiecībā uz garantijām. Šī problēma ir īpašas, īpaši asa Spānijā, bet arī Portugālē. Nu, jebkurā gadījumā ir jābūt kaut kādai intervencei un jābūt konkrēta veida atbalstam, pamatam arī attiecībā uz garantijām. Tālāk sociālā puse. Uh, cilvēks aizņemas naudu, lai iegādātos nekustamo īpašumu. Un uh, tad beigās, uh, pat ja viņš nespēja nosekt šo kredītu, viņš nevar uh, Uh, viņam ir jāmaksā visi, visas nodevas un procenti. Bet uh, bieži vien uh, šī māja, šis nekustamais īpašums vairs nav klienta rīcībā, un viņam ir jāmaksā nodokļi, pat ja šī māja ir bankas īpašums, nevis viņa īpašums. Šeit, manuprāt, mēs runājam par uh, tiesību pārkāpumu gan no banku puses. Mēs neievēram patērētāju tiesības, un man nešķiet, ka šāda veida um, organizācija būtu pieņemama dalība valstīs. Uh, ir tomēr jānodrošina um, atbalsts kredītņēmējam jo kredītņēmēji ir tie, kas ir neizdevīgā situācijā, un ko tā vietā dara centrālā banka, viņi nedara neko. Dalībvalsts centrālās bankas uh, Spānijā tāpat kā citur uh, nedara neko, un um, tādēļ es aicinātu at, at, uh, turpināt saglabāt atklātu, atvērtu šo lūgumu rakstu. Un iespējams nākotnē mēs varētu organizēt uzklausīšanu par parādnieku uh, Uh, aizsardzību, ja šis uh, kredīts ir ņemts pirmā nekustamā īpašuma iegādēji. Paldies! Atša. Liels paldies! Uh, tagad Anģela Valīna. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias. Eh. Lielas paldies. Vispirms es, protams, vēlētos pateikties logumaks iesniedzējiem par to, ka viņi ir sagatavojuši šo prezentāciju un um, mēģina kaut ko darīt šīs lietas labā. Parlamentam vajadzētu izpētīt lūgumraks iesniedzēju priekšlikumus. Mums ir jāapstāts, kādas pasākumus mēs varētu veikt Eiropas un arī dalībās līmenī. Tās, ko mēs pašlaik mm, radām pārējai Eiropai, ir patiešām slikts. Mēs nespējam adekvāti aizsargāt eh, patērētāju tiesības. Uh, Mm, daudzās valdības, kas ir bijušas pie varas mūsu valstī, diemžēl, ir uh, mm, bijušas banku līdzinātājas un ir arī mm, bijušas uh, tādas hipotēku bankas, kas uh, ir bijušas ārkārtīgi neizdevīgas patērētājiem. Tiesām ir nācies spriest par šīm lietām, uh, un bieži vien tiesas nāk klajā ar tādiem spriedumiem, kur patērētājiem ir jāmaksā. Būtu labi, ja manas valsts patērētāji varētu vērsties Eiropas Savienības tiesā, lai viņu tiesības tiktu aizsargātas. Spānijā ļoti bieži ir mainīti tiesību akti, un tas bieži vien notiek pēc pieņemtajiem spriedumiem. Uh, Es eh, domāju, ka mums vajadzētu aicināt, lai šis logumraksts paliek atvērts pirmām kārtām, tāpat arī komisijai vajadzētu sniegt rakstveidu atbildi logumrakstu iesniedzējiem, eh, paskaidrojot, eh, kāda ir tās secinājuma attiecībās pārkāpuma procedūra, kas ir ierosināta pret Spāniju. Un tāpat arī Spānijas varas iestādēm vajadzētu nosūtīt vēstuli, lai jautātu, kādi pasākumi tiek pieņemti, lai vērstos pret šo ļaunprātīgo praksi. Paldies! Paldies tagad Mirandes kundze. Lielas paldies, lielas paldies pirmām kārtām arī lūgumaks tiesniedzējiem par to, ka viņš ir um, ieradies pie mums. Kopš 2013. gadā šajā komitejā mēs esam uzklausījuši daudzus līdzīgus lūdzumu rakstus. Te tātad bijušas gan hipotēku platformas, gan arī patērētāju aizsardzības institūcijas ir pie mums vērsušās. Uh, Mēs eh, redzam, ka uh, eh, Rahoja valdība ir palīdzējusi bankām, jo tā noklusēja uh, eh, visu šos pārkāpumus. Protams, Eiropas uh, Savienības tiesa ir nākus klajā ar dažiem spriedumiem attiecībā uz banku pieļautajiem pārkāpumiem un patērētāji arī pieprasa, lai viņu tiesības tiktu aizsargātas Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc tiesas atbalsts ir neatsverams, jo īpaši, ja runa par tiesību aktu grozīšanu, ja tie ir negodīgi pret patērētājiem. Lūgumrakstu iesniedzējs eh, pieprasa, lai patērētājiem tiktu izmaksātas kompensācijas par negodīgi iemaksātajām summām, un tas ir pilnībā pamatojami. Galu galā mums ir jādomā arī par uh, nākotni un to, lai nākotnē šādi gadījumi neatkārtotos. Tiesa ir nākusi klajā ar spriedumu, kas eh, runā par labu patērētājiem. Uh, Mums ir miljoniem patērētāju, kuriem vajadzēs tagad vērsties tiesā, kaut gan arī šeit ir runa par uh, ļoti vienkāršu lietu. Viņiem vienkārši ir vajadzīgs, lai viņu tiesības tiktu ievērotas. Vēlētos arī norādīt, ka uh, personu skaits, uh, uz kuru attiecas šis jautājums, ir ārkārtīgi liels, un līdz ar to arī lietu skaits ir milzīgs. Mums vajadzētu nodrošināt, lai tas eh, tiktu, um, par to tiktu runāts eh, tiesās, kā jau norādīja mana kolēģe. Mēs, eh, diemžēl, Spānijā nenodrošinam pietiekumu patērētāju aizsardzību. Es ceru, ka tas mainīsies. Bankas veids pārkāpumus un tās, diemžēl, arī izmanto dažādus lobbyjus, kā mēs to labi redzējām pēc šī augstākās tiesas sprieduma, kas tika pieņemts pirms dažām nedēļām. Mēs vēlamies, lai tiktu nosūtīta vēstule Spānijas varas iestādēm, un, protams, mums ir jākontaktējas arī ar Eiropas Savienības tiesu Eiropas parlamenta vārdā. Mums vajadzētu norādīt, ka tie nav atsevišķi individuāli gadījumi. Šī ir um, daļa no tādas milzīgas krāpšanas, kas uh, ir ietekmējusi vairāk uh, nekā 8 miljonus patērētāju. Tātad mums vajadzētu nodrošināt, lai tiktu pildītas arī ekonu komitejas rekomendācijas. Eiropas Savienībai vajadzētu virzīt uz priekšu šo jautājumu. Te nav runa par kaut kādu izolētu gadījumu, te ir runa par veselu virkni valstu. Bet, protams, tas, kas notiek Spānijā, trīskārši ap, pārsniedz visu to, kas notiek citur. Kirjokungs. Nu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es negribu atgā, atkārtot visu, ko jau ir minējuši kolēģi Manuprāt, eh, tiešām atbalstāmi šie argumenti. Arī es un mana politiskā grupa šo argumentāciju var atbalstīt. Manuprāt, šeit ir jāveic arī praktisks izvērtējums par mūsu un komisijas veiktā darba efektivitāti. Gribētu pateikties eh, lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka viņi ieradās un ir šeit klāt. Manuprāt, eh, tas ir jautājums, ko mēs komitejā bieži vien jau esam pārunājuši Šis jautājums attiecas ne tikai uz Spāniju, bet arī uz visu Eiropu un visu pasauli kopumā. Tas ir stāsts, kas atkārtojas tādēļ. Protams, arī Eiropai jāveic šeit savs ieguldījums. Un uh, līdzīgi kā komisija ir arī savā dokumentā paziņojusi, arī mums uh, būtu jāstrādā pie tā, ka ir jāpievērš milzīga uzmanība direktīvas īstenošanai. Direktīva, kas aizsargā pilsoņus no vai pret bankām. Un tāpat arī Spānijas augstākā tiesa savā spriedumā atsaucās uz šiem jautājumiem. Tādēļ gadījumos, kad līgumu uh, klauzulas tiek uh, apstiprinātas no vienas puses tikai, nu, arī tas jāatceras. Vajadzētu iespējams strādāt arī pie informācijas kampaņas, lai mm, lietotājs būtu pilnībā informēts par to, ko tad īsti viņš pāraksta katrā gadījumā. Mums, kā tautas partijai, šķiet, ka šo lūgumu rakstu tehniski tīri varētu slēgt, tīri arī tādēļ, ka laiks ir pagājis, bet tas nenozīmē, ka mēs aizmirstam šo jautājumu un vairs šim jautājumam uzmanību nepievēršam temats, un tam gan ir jāpaliek darba kārtībā, jāpievērš mums ir tam uzmanība, un arī jādod iespēja līgorakstu iesniedzējiem atgriezties, runāt ar komisiju, lai komisija varētu veikt savu darbu un arī tās norādes tiktu ievērots. Paldies! Liels paldies, un Solidāda būs pēdējā runātāja. Pēc tam vairs neviens runātājs nevarēs izteikties. Lūdzu, mīļiet izteikties īsi, mums vairs nav daudz laika. Paldies, eh, priekšādātāji. Attiecībās to, ko teica Eiropas komisija eh, par eh, to, ka dalība valstīs var izlemt, vai šis jautājums tiks skatīts brīvprātīgi vai tas ir obligāti, protams, rada ļoti lielas pretrunas un neskaidrību. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai patiešām vajadzētu kaut ko teikt, jo uh, um, pašlaik uh, tiesību aktos pastāv šīs neskaidrības, tieši tāpēc tos vajadzētu pārskatīt. Šī lieta, kas mūs uztrauc uh, Spānijā, ir uh, ar vēl papildu problemātiku, jo mēs redzam, ka hipotēku tiesību akti nav saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, un tieši tāpēc arī komisija ir uzsākusi šo pārkāpumu procedūru. Un kā tikko norādīja kolēģis no tautas partijas grupas, mēs neuzskatām šā, kā šo lūgumrakstu varētu slēgt. Šis jautājums attiecas uz visām um, dalībvalstīm, bet jo īpaši problemātiska ir situācija Spānijā. Mūsu tiesību akti ir ļoti veci, bez tam tajos ir šādi ļaunprātīgi punkti. Mums vajadzētu nodrošināt, lai patērētāju tiesības tiktu labāk aizsargātas un galvenokārt, lai tiktu piemēroti spēkā esošie noteikumi. Attiecībā uz eh, šiem pāntiem līkumos, kas runā pretī tiesību aktiem, protams, Spānijā mums ir problēmas, un mēs par to esam runājuši jau šeit, 2015. gada oktobrī. Mums vajadzētu beidzot pieņemt lēmumu, un eh, mums vajadzētu jo īpaši uh, padomāt par visām šīm problēmām, par ko mums stāstīja lūgumraksta iesniedzējs. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šis lūgumraksts paliek atvērts, un jo īpaši to vajadzētu Mm, vajadzētu nosūtīt vēstulē Spānijas centrālajai bankai. Spānijas bankā vajadzētu izskaidrot, kādus pasākumus tā veiks, lai nodrošinātu vairāk garantiju patērētājiem. Un Spānijas valdībai vajadzētu arī aktīvi rīkoties, lai uh, tā sekotu līdzi šim lūgumrakstam un lai tā mums arī paskaidrotu, uh, kā tiks atrisinātas šīs patērētāju lietas, lai te nebūtu tikai tiesas risinājums, bet lai tiktu piedāvāts ātrs un taisnīgs risinājums. Mēs visi saprotam, ka šie panti nav pareizi un tieši tāpēc arī ir jāizmaksā kompensācijas. Lielas paldies! Es došu jums vārdu, bet tikai uz vienu minūti, tāpēc, ka mums ir maz laika un tad es nākušu klajā ar secinājumiem. Paldies! Es vēlētos eh, jums eh, pateikties par eh, to, ka izskatījāt šo lūgumrakstu. Šis lūgumraksts attiecas uz ļoti daudziem pilsoņiem un ne tikai Spānijas pilsoņiem, arī uz citiem pilsoņiem Eiropā. Mēs Spānijā uzskatām, ka Eiropa ir pēdējā iespēja, kas mums ļautu nodrošināt mūsu uh, tiesību piemērošanu. Diemžēl nevienam citam mēs vairs nevaram uzticēties. Mēs eh, patiešām ceram, ka Eiropa spēs šo jautājumu atrisināt. Lielas paldies! Nu, mēģināsim jums eh, atbildēt. Kā jau Kirijos kungs norādīja, te ir runa par Dāvida vai un Goliāta problēmu. Eiropai, protams, vajadzētu uzņemties atbildību. Uzskatu, ka, protams, lūgumraksts ir jāatstāja atvērts, tāpēc, ka ir ierosināta pārkāpuma procedūra. Kirjokungs, diemžēl, šiem sludēļ mēs lūgumrakstu nevaram slēgt. Ja pārkāpuma procedūra ir ierosināta un uh, pavisam drīz ir gaidāmi lēmumi, mums lūgumraksts ir jāatstāja atvērts, lai mēs varētu pieņemt lēmumus pēc tam. Es domāju, ka mēs varētu arī ņemt vērā Soledadas teikto. Mums vajadzētu uzdot jautājumu Eiropas centrālajai bankai. Es atceros, iepriekšējā sasaukumā darbojos juridisko lietu komitejā, un mēs strādājām pie um, kopprasību uh, jautājuma. Ja netiek panākta vienošanās starp iesaistītajām pusēm, un šķiet, ka šajā Dāvida Golijāta lietā šādas vienošanās nav, varbūt var izmantot mediāciju. Jā, iespējams arī koprasības, bet Mediācija arī vienmēr ir um, iespēja, tieši tāpat kā alternatīva strīdu risināšana. Es gribētu aicināt Spānijas centrālo banku papētīt šo lietu. Te nav runa par um, obligātu schēmu, te ir runa par um, brīvprātību, bet uh, Eiropā darbojas šādi mediātori, kas varbūt varētu palīdzēt. Mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma, kad uh, mūsu rīcībā būs tiesas spriedumi. Šķiet, ka jūs esat apmierināts ļoti labi. Paldies! Liels paldies arī, ka izteicāties tik īsi un precīzi. Paldies jums arī par video, kas uh, bija ļoti interesants un informatīvs. Lai jums uh, drošs brauciens uh, uz Spāniju un paņemiet līdzi mazliet vēļu šokolādes. Spānijā saulīte, protams, spīd siltāk, bet šokolāde garšīgāk ir šeit. Tagad nākamais lūguma raksts. 323 par 2008. gada direktīvas iespējamiem pārkāpumiem var apkārtējā gaisa kvalitātei un tīrāku gaisu Eiropai. Alejandro Sančes ir lūgumraksts iesniedzējs, viņš ir mūsu vidū, Es eh, gribētu aicināt arī mūsu darbiniekus uzklausīt logumrakstu iesniedzēju Sāhis kungs. Lūdzu, jums tagad 5 minūtes. Gracias, senor. Liels paldies priekšsēdētājiem. Es savu runāšanas laiku dalīšu ar kolēģi, kas man sēž blakus. 2011. gadā Fundacion Eco fonds iesniedza šo lūgumu rakstu saistībā ar slāpekļa dioksīda un uh, sastāvu Madridē gaisā. Mūsuprāt, ir pārkāpta direktīva numur 50 no 2008. gada, un jaunākie rādītāji mums jau ir no 2018. gada. Madrides uh, vadība ir īstenojuši vairākus pasākums, ierobežojums attiecībā uz privātiem transporta līdzekļiem, Piemēram, tagad ir zemo emisiju zona Madrides centrā, un šī norma stāsies spēkā 30. novembrī. Madrides iedzīvotāji un kopiena nav vēl īstenojušos pasākumus, tiek uh, norādīts, ka tikšot īstenot Blue, uh, Blue Plus sistēmai, kas tam līdzīgs, bet šī uh, šis kvalitātes plāns ir visai novecojis. Šobrīd ir visai uh, daudz šķēršļu, kādēļ uh, Madrides uh, pašvaldība nevar īstenot daudz pasākums. Tādēļ, mūsuprāt, uh, šai, šim lūgumrakstam vajadzētu būt atvērtam, kamēr tiek pabeigta pārkāpuma procedūra. Madrida un citas pašvaldības ir. Tātad, tad, kad tās būs īstenojušas visas pasākums, tad, mūsuprāt, šī lieta būs atrisināta. Un nu došu vārdu kolēģim. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Piesārņojuma problēma ir ļoti smaga. No Madridē tā ir īpaši aktuāla no kopš 2010. gada. Manuela Karmena kopš tā ir stājusies šajā amatā Pirmā lieta, ko mēs vēlējāmies uh, norādīt uh, par mūsu prioritāti, bija piesārņojums un klimata pārmaiņas. Tādēļ tika izstrādāts plāns gaisa kvalitātes nodrošināšanai. Ir jādomā, vai to darīt ar noteikumiem vai plāniem, jo šādi mm, piesārņojuma sāsināšanās ir visai bieži novērojams pasākums. Mēs apņēmāmies situāciju uzlabot, tikuši ieguldīti vairāk nekā 15 miljoni eiro, jo īpaši, jo īpaši uzmanība tika pievērsta 99. punktam komisijas rekomendācijās par zemo emisiju zonu. Tas ir tas, ko sākot ar šī gada novembri mēģināsim īstenot. Ma Madrides šai centrālajai zemu emisiju zonai ir bijusi ļoti pozitīva ietekme. Īpaši tas ir skāris tos transporta līdzekļus, kas rada vislielāko piesārņojumu pilsētā, un mūsuprāt ar koordinētiem pasākumiem, ņemot kopā komisijas paveikto iepriekšējās pārvaldības iestāžu paveikto un mūsu paveikto, un mēs ceram, ka 2020. gadā varēsim izpildīt visas prasības. Pastāvīgi sekojam līdz rezultātiem. Bet Madrides pašvaldība ir mums uh, radījusi zināmus šķēršļus un mēģinājusi apturēt to, ka šie divi svarīgākie pasākumi stājas spēkā. Pirmkārt, zem e- emisiju zona Madrides centrā. Tā mūsu prezidentiem ir prioritāte. Tas ņemtu vērā rezidentu vajadzības, um, preču izplatību un pilsētas vajadzības kopumā. Kas attiecas uz autotransportu, kurus skāri šie pasākumi, tie ir ļoti novecojuši transporta līdzekļi. Pastāv šobrīd atļauju izsniegšanas sistēma, Plāns ir patiesībā ļoti interesants. Tas ir labs pasākums, jo gal galā tas bija arī komisijas rekomendācijās iekļauts. Tādēļ, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai valdība un iestādes, lai tām tiktu atgādināts, ka tām ir jāturpina šādi skaidri, efektīvi pasākumi. Jo šeit svarīgākais ir tomēr aizsargāt mūsu pilsoņu veselību. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Pie mums ir ieradušies arī komisijas pārstāvji. Došu vārdu Daniela Fernandes Gomes. Man liels prieks jums dot vārdu. Lūdzu. Muchas gracias, señora presidente. Muchas gracias a los peticionarios también por. Eh... Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies arī lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka skaidrojāt, kāda ir situācija. Piesārņojums un problēmas ar gaisa kvalitātes nodrošināšanu Madridē. Komisija ir lielas bažas par situāciju. pastāvīgi ir novērojamas augstākas piesārņojuma vērtības Madridē, jo īpaši satiecas uz slāpekļa dioksīdu. Pretstatā noteiktajām robežvērtībām un šī problēma ar atmosfēras piesārņojumu ir viens no lielākajiem um, priekšlaicīgas nāves iemeslu cēloņiem Eiropā. Tādēļ Eiropas komisija lēma iejaukties un uzsākt pārkāpumu procedūru pret visām tām dalībvalstīm, kur pastāvīgi šīs robežvērtības, kas noteikti direktīvā, tika pārkāptas kā arī tām valstīm, kas nebija um, veikušas pietiekumus pasākums vai pieņēmušas rīcības plānus, lai piesārņojuma līmeni samazinātu. Komisija ir lēmusi noteikt uh, prioritātes saviem rīcības pasākumiem, vēršoties sākumā pret lielākiem piesārņotājiem. Šeit īpaši varam izcelt arī Madridi. Spānija ir viena no tām valstīm, pret kuru šī iemesla dēļ ir uzsākta pārkāpuma procedūra. 30. janvārī vides komisārs Vela kungs tikās un runāja ar vairāku dalību valstu pārstāvjiem, kam uh, šīs vides problēmas ir īpaši asas. Uh, pārstāvi tika aicināti ierasties Briselē skaidrot situāciju, un viņi tika aicināti pēc iespējas ātrāk veikt ticamus, efektīvus pasākumus, lai atrisinātu šo problēmu, kas smagi skar un negatīvi ietekmē pilsoņu veselību. Viņš lūdza iesūtīt arī informāciju par pasākumiem, kas tikuši veikti ar mērķi šo problēmu izskaust. Dalībvalstis ir nosūtījušas informāciju, arī Spānija ir informējusi par pasākumiem, ko tie plāno īstenot arī Madridē un citās zonās, kas arī ir iekļautas pārkāpuma procedūrā. Izanalizējot veiktos pasākumus, komisija izlēma šobrīd nevērsties tiesā pret Spāniju. Mūsuprāt, ja šie pasākumi tiks īstenoti pienācīgi un attiecīgajā laika periodā, tad šī problēma varētu tikt atrisināta. un redzam, ka tā rezultātā slāpekļa dioksīda līmenis Madridē atmosfērā varētu kristies līdz 2020. gadam, bet ļoti rūpīgi sakosim tam, lai šie pasākumi tiktu efektīvi piemēroti, lai tie tiktu pienācīgi īstenoti un nestu rezultātus. Ja šie pasākumi rezultātus nenesīs vai netiks pienācīgi piemēroti, tad komisijai nebūs citas iespējas, kā vien vērsties pret Spāniju Eiropas tiesā. Eiropas komisija, protams, um, nevar izteikties par Spānijas tiesas pieņemtajiem lēmumiem, bet arī Spāņu tiesām ir pienākums piemērot Eiropas Savienības likumdošanu un pārliecināties, ka kompetentās iestādes valstī šo likumdošanu ievēro. Paldies! Liels paldies! Nu, vēršos pie kolēģiem solidāri lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji! Paldies arī lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka viņi šeit šodien ieradušies. Madridē problēma ar piesārņojumu nav nekas jauns. Tas nav kas tāds, ko mēs varētu noliegt. Tādēļ, manuprāt, komisijas rīcība. Um, pilnīgi skaidri saprotam. Visai neticami ir tas, ka lūgumraksts no 2011. gada no Fundacion Eko runā vēl par laikiem, kad pie varas bija tautas partija, un viņiem it kā vides jautājumi visai aktuāli esot. Un jau atkal tagad uh, tā ir tautas partija, kas uh, ved šo lūgumrakstu Eiropas parlamentā un kritizē to valdību, kas tagad ir pie varas, kas reāli cīnās pret šo problēmu. Visai neticami. Manuprāt, esošā pašvaldība Madridē šobrīd pie varas esošie spēki veids pasākumus, lai atrisinātu šo problēmu. Problēma tiešām smaga. Vēl tikai vakardien Madrides pašvaldība uh, Pilsētas doma ir norādījusi, ka tā iebilst pret jauno mobilitātes projektu. Protams, ka šis lūgumraksts ir jāsaglabā at, atklā, atvērts. Bet tomēr ir svarīgi, lai lūgumrakstu komiteja nor, nosūtītu vēstuli Madrides pilsēt, pilsētas domei, lai notiktu tomēr sadarbība un tiktu īstenot nepieciešamie pasākumi, kas ļautu atvieglot un atrisināt šo smago problēmu, un tas nāktu par labu uh, Madrides iedzīvotājiem. Liels paldies, Anģela Valīnā lūdzu. Liels paldies! Varu pievienoties solidādu viedoklim. Arī, manuprāt, Spānijā ir problēmas, un ne tikai Madridē, bet Spānijā kopumā. Tā ir joma. Tas ir jautājums, kas ir jārisina pretējā gadījumā, būs jārunā par sankcijām. Un, manuprāt, tiešām ļoti žēl un kauns, ka Spānijā šīs problēmas nav tikušas atrisinātas vai nav tikušas atrisinātas pietiekami. Tas notiek tikai ar mēķi iegūt balsis. Ja notiks šeit reāla uzraudzība un komisija sekos situācijai, nu, varētu būt nedaudz uh, problēmas, jo kopienas un um, domes uh, Uh, vara ir dažādu politisko partiju rokās, bet jānodrošina sadarbība. Galu galā iestādēm ir jāstrādā savu pilsoņu veselības vārdā, un te mēs runājam par valsts naudu, kas tiek tērēta. Un ar savu naudu es varu darīt, uh, ko vien vēlos, bet ja tā ir valsts nauda, tad um, jābūt piesardzīgiem. Ļoti žēl, jo attiecīgā partija pie varas pilsētas domē ir bijusi jau sen. Es domāju, ka viņi būtu varējuši šīs problēmas atrisināt iepriekš, šķiet, ka viņus tas īsti neuztrauca. Un tagad, kad ir pienācis brīdis, kad pār mums karājas Damokla zobens un šī problēma ir jārisina, tagad tiek radīti šķēršļi autonomā reģionālā valdība šobrīd nesadarbojas. Nu, visai neticama šī situācija, es pat teiktu, ir reāla. Nu, cerams, ka mums izdosies kādā brīdī uh, saprast, kā politiku īstenot uh, pilsoņu labā, nevis vienkārši, lai viena puse vērstos pret otru. Manuprāt, šīs lūgumraksts noteikti ir jāsaglabā atvērts. Komisijai jāturpina uzraudzīt šo jautājumu ir jānosūta vēstule Madrides pašvaldībai un jājautā tātad šai reģionālajai uh, kopienai, kādēļ viņi nevēlas atrisināt problēmu, kas smagi ietekmē viņu pilsoņu veselību. Iturgais kungs lūdzu. Atvainojos par izrunu, nē, bet viss kārtībā bieži tā gadās. Liels paldies priekšsēdētāji! Arī es gribētu sveikt mūsu vidū Antonio Inēs, kas ir uh, līgumraksta iesniedzējs. Madrides pilsētas domes um, pārstāvi iepriekš viņa bija tagad uh, darbojas opozīcijā, jebkurā gadījumā jums paldies. Bet jums es gribētu teikt. Nu, jūs zināt, kāds ir konteksts. Reizēm ir jātic arī neticamām lietām. Tad, kad šis lūgumraksts sākotnēji tika iesniegts 2011. gadā, lūgumraksta iesniedzējs runāja par Madrides komūnu, bet uh, no otras puses bija arī pilsētas dome. Gribētu saprast, ko īsti dara šobrīd Madrides valdībā esošie spēki. Politika, kas ir tikusi īstenota un tiek īstenota vēl aizvien, ir bijusi saistīta ar uh, ceļiem, ar uh, transporta ierobežojumiem, bet, uh, trans, bet sastrēgumu skaits ir tikai vēl pieaudzis. Man ir dati no 2011. gada, bet Tas, kas šobrīd notiek Madrides ielās, varbūt ir nedaudz atšķirīgs. Slāpekļa dioksīda rādītāji 2017. gadā bija par 60%, par 60 zemāki nekā iepriekšējos gados. Vismaz kā to rāda šīs mērījuma stācijas. Donīnes noteikti zinās, ka uh, Madridē tika apstiprināts arī gaisa kvalitātes plāns. Un šis plāns patiesībā beig beigās rezultātā rada papildus satiksmi, un papildus satiksmes sastrēgumi nozīmē papildus piesārņojumu. Rīcības plāns, at, ko apstiprinājusi šī valdība attiecībā uz uh, slāpekļa oksīdu samazinājumu, ir novedis pie pretējiem rezultātiem. Šeit ir kas jādara. Spānija, eh, Madrids iedzīvotāji man norādījuši, ka šeit viss notika ļoti haotiski. Un tad, kad pilsoņi vēlējās iegūt informāciju, iestādes eh, sociālajos mēdījos par viņiem vienkārši ņirgājās. Paneļ, šis panels tika sasaukts eh, desmit uh, gadījumos uh, tam nebija nekādas jēgas. Uh, 15 uh, procentos gadījumu visi rādītāji pārsniedza noteiktos. Nobeigumā priekšsēdētāji gribētu teikt, ka jaunie satiksmes plāni un sastrēgumi šeit mēs runājam par 300 par uh, sastrēgumiem, kas par 300% pārsniedz iepriekšējo situāciju. Nekādu alternatīvu šobrīd nav, bet papildus um, sastrēgumi nozīmē papildus uh, piesārņojumu. Tiek it kā runāts par jaunām autonovietnēm, bet no visām solītajām novietnēm tikus jūs būvēt tikai viena. 24. oktobrī tika izveidota uh, Uh, izveidots jauns plāns uh, mobilitātes veicināšanai, kas saistīts ar pilsē, pieeju pilsētai un uh, autonovietnēm ap cent, Madrides centru. Bet tas viss notika nedodot pienācīgu informāciju autonomiem komunas pārstāvjiem. Valdība ar reģionālo valdību šos plānus apšaubīja, un viņiem vienkārši tika norādīts šo informāciju iegūt tīmekļa vietnē. Nu, Tas izklausās pēc joka. Tādēļ no mūsu, no tautas partijas puses, mēs gribētu, lai šīs lūguma raksts tiek saglabāts atvērts, lai mēs uh, saprastu, kas notiek tagad, nevis 11. gadā. Paldies! Paldies! Kolēģi, jūs tiešām atkārtojaties. Es ceru, ka jūs to apzināties arī. Nav jāatkārto pilnīgi tas, ko ir teikuši iepriekšējie runātāji. Tādēļ lūdzu izsakieties īsi un sakiet, es piekrītu, ka dāmas šajā parlamentā dara. Anģela teica, es piekrītu Soledad, un viņa neatkārtoja pilnīgi visu vārds vārdā. Mēģiniet, varbūt arī jūs. Es saprotu, ka m, mm, tā varbūt sieviešu stratēģija, bet uh, varbūt kāds vīrietis arī varētu šo stratēģiju reizēm izmantot. Jauki jau, protams, jūs uzklausīt, bet nu jums nav pilnībā viss vārds vārdā jāatkārto. Pārāk daudz atkārtojumu, un laika mums nav daudz. Marcelīs Sīkungs, lūdzu jums vārds, es uz jums ceru. Point of order. Jā, jā jautājums par reglamentu. Priekšsēdētāji, es pilnībā saprotu jūsu teikto, bet jums savukārt jāsaprot, ka ja četri kolēģi eh, runā kritizējot noteiktas partijas rīcību. Šai partijai ir tikai viens deputāts, kas to pārstāv, un jūs tagad cenšaties ierunāt manas uh, iespējas izteikties. Šeit ir četri pret vienu. Es cenšos vienkārši atbildēt šiem četriem cilvēkiem. Lūdzu, izrādiet respektu pret mani arī. nu, Nu, es minēju faktus un uh, datus priekšsēdētāji. Jā, izturgāt kungs bija interesanti jūs tos klausīties, bet pulkstenis uh, Uh, iet uz priekšu, un mēs uzklausām lūguma raksta iesniedzēju, mēs meklējam labāko risinājumu. Ja jums tādi ir, tad lūdzu tos arī mums uh, iesniedziet. Tagad vārds uh, autoram. Tātad es pateicos lūgumraksta autoriem par to, ko viņi dara. Uh, Eh, šis uh, skaitlis, kas ir šaušalīgs 40 tūkstoši priekšlaicīgas nāvis gadījumu Spānijā 2015. gadā uh, bija gaisa piesārņojuma dēļ, un tādēļ ir jādara kaut kas, lai samazinātu izmēšu apjomu, lai samazinātu automobīļu skaitu un ETP valdībā Spānijas um, galvaspilsētas Madrides pašvaldība opozīcija. Visiem ir jārīkojas, ir jādomā ne par Madrides iedzīvotājiem un ne tikai arī par citu pilsētu. Barcelonas iedzīvotājiem, par Valencijas iedzīvotājiem un Eiropas Uh, tagad uh, Madridē pie varas ir uh, cita partija, sociālistu partija, un ir paredzēts par 40% samazināt piesārņojumu, gaisa piesārņojumu Madridē. Um, kas tagad notiek? Valdība bloķē Uh, to plānu īstenošanu, par ko bija panākt vienošanās starp Spāniju un Eiropas komisiju. Un šeit ir runa ne tikai par Madrides, bet visas Spānijas iedzīvotēm. Jūsu kaunpilnā attieksme mūs novedīs uh, Eiropas Savienības tiesas priekšā. Es aicinu saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu, un, kā solidāri teica, mums jānosūta vēstules Spānijas valdībai rīkoties un ap, pārtraut uh, šo uh, bloķēšanu. Paldies, kolēģi! Tagad tikai Spānijas kolēģi uzstājas. Es aicinu uh, izrādīt cieņu lūgumu raksta autoriem un uh, nevajag diskutēt par Spānijas iekšējo politiku. Tas mums šobrīd nav vajadzīgs. Mums uh, nav vienam otrs šeit jāapkaro mūsu komitejas sēdē. Šeit e, ir jāsadarbojas miermīlīgā atmosfērā. Mirandas kundze pēdējā runātāja un pierādiet, ka sievietes to var paveikt. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Gribu sveikt lūguma raksta autorus, kuri pie mums ir atbraukuši. Mums sievietēm ir cita pieeja, to mēs parādījām, pieņemot rezolūciju par cīņu pret fašismu. Inese eh, nodarbojas ar šo jautājumu, ļoti labi strādā, un komisija arī raugās par to, lai eh, precīzi tiktu īstenot Eiropas Savienības tiesību akti. Bet, diemžēl, Spānijas eh, valsts tagad maksā soda naudas miljonu eiro apmērā katru dienu Mēs atbalstām to, ka lūguma raksts ir jāpatur atvērts, atbalstu kolēģu ierosinājumus uh, par to, kā panākt progresu un nodrošināt Eiropas Savienības tiesību normu ievērošanu. Tagad vārds uh, autoriem viena minūte. Lūdzu, rezumējiet. Liels paldies! Es pilnībā piekrītu. Es arī uzskatu, ka komisijai ir jārīkojas, lai panāktu to, ka Spānija precīzi ievēro normas un um, plānus īsteno, par ko ir panākta vienošanās. Um, mēs esam apņēmušies sasniegt 2020. gada mērķi, 2018. gada dati ir uh, iedrošinoši, ir izveidota zemo emisiju zona un ir jānosota vēstule Spānijas valdība aicinot, lai visas puses pilda savas uh, saistības, jo mums jāmaksā milzīgas sankcijas. Runājot par uh, Uh, transporta problēmām. Ar tām saskaras visas lielās pilsētas, un uh, transporta problēma savukārt novērt pie uh, veselības problēmām. Šodien avīzē lasīju, ka Madridē uh, no piesārņojums ļoti negatīvi ietekmē bērnu un jauniešu veselību un visām administratām iestādēm vajadzētu censties panākt progresu, nevis to kavēt. Mēs cieši sadarbojāmies ar iepriekšējo Spānijas valdību, vēl ciešāk sadarbojamies ar pašreizējo valdību, jo enerģijas pārējais ministrijas mērķi ļoti saskana ar mūsu mērķiem priekšsēdētāji. Jā, es domāju, ka šajos jautājumos tiešām var sadarboties dažādas valdības un politiskās partijas un centīsimies šos jautājumus nepolitizēt. Rezumējot, mēs uh, saglabāsim šo lūgumrakstu atvērtu, jo turpinās pārkāpuma procedūra. Nosūtīsim vēstuli uh, varas iestādēm Madrīdes uh, pašvaldībai un Spānijas valdībai. Eh, Madrides eh, pašvaldība un reģionālā pašvaldība tātad saņem šīs vēstules punkts. Tātad vis, visiem līmeņiem mēs šīs vēstules nosūtīsim. Ceram, ka uh, eh, lūguma raksta autori tam piekrīt un paldies, ka atbraucāt uz uh, Briselī. Eh, nu, šobrīd laiks ir saulains. Šeit vienā dienā var izbaudīt četrus gala, gada laikus. Cerā, varbūt arī uznāks vēl lietas šodien. Lūgumraksta autore, eh, vai eh, nevajadzētu nos, runājot par vēstules nosūtīšanu Madrides pašvaldībai, jāsaka nevis ka nevis uh, Spānijas valdība, bet reģionālā valdība bloķē šo progresu. Priekšsēdētāji atbild, jā, mēs nosūtīsim vēstules visiem trim pārvaldes līmeņiem. colleagues, we need to move on. I ask you everyone to leave the Kolēģi, mēs turpināsim darbu. Aicinu visus raiti un klusi iziet no zāles, lai varam turpināt eh, komitejas darbu. Nākamais ir 29. Eh, punkts 12.26. Eh, Tas ir lūgumraksts, kas saņēmts no Itālijas. Uh, par uh, vides piesārņojumu, ko rada bijušais rūpniecības uzņēmums un ūdens attīrīšanas iekārtas. Tagad dodu vārdu autorei, uh, autoram uz piecām minūtēm maksimāli. Paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties. Uh, Eh, runa ir par eh, Kalabriju, Rendes eh, pilsētu, kas ir universitātes pilsēta, pusotra kvadrāta kilometra platībā atrodas divas ekoloģiskās bumbas, kas apdraud apkārtējos iedzīvotājus. ir uh, ķīmiskā rūpnīca un ūdens attīrīšanas iekārtas. 2002. Uh, gadā šīs rūpniecības uzņēmums beidza darbu 50 gadu garumā Uh, šī, uz, šī rūpnīca ķīmiskos atkritumus vienkārši nopludināja tuvējā upē un toksisko atkritumi tika uzglabāti astoņās cisternās, kas bija ieraktas zemē. Bet tās nebija hermētiskas šīs cisternas. Tagad uh, Uh, uzņēmums vairs nedarbojas, bet ir vēl uh, joprojām palikušas trīs cisternas. Uh, un uz šīm cisternām tagad ir uzbūvētas noliktavas. Un alumīnija, mangāna, niķeļa, piesārņojuma līmenis eh, ir bīstams eh, augsnē un uh, tas skar visu reģionu. Tāpat ir uh, šie uh, atkritumi izraisa ļoti nepatīkamu smaku, un tas ietekmē ne tikai dzīves kvalitāti, bet arī iedzīvotāju ja veselību. Tā augstā temperatūrā uh, sp vasarā mm, spontāni sākas ugunsgrēki šajā teritorijā, un pagājuši vasar šādu ugunsgrēku bija iespējams noticēt nodzēs tikai divu dienu laikā, un šie uh, toksiskie dūmi uh, uh, izplatījās pa visu. Uh, apkārtējo teritoriju vietējiem iedzīvotājiem bija jātur uh, aizvērti logi un durvis. Iedzīvotāji kas dzīvo šo divu rūpniecisko objektu tuvumā, uh, ir izveidojuši uh, vēža slimnieku reģistru. Valdībai ir prasīts, uh, tiesa ir nolēmusi, ka ir jāslēdz uh, šie, šie objekti un tie jāsavad kārtībā, bet astoņu gadu laikā nekas nav noticis. Uh, Uh, ūdens attīrīšanas iekārts ir uzbūvētas bijušā uh, atkrituma sadedzināšanas iekārtu vietā, kas tika slēgts 1998. gadā. Rendes uh, pašvaldība atzīst, ka šī teritorija ir jātīra, jāsavad kārtībā, uh, un Eh, Kalabrijas reģions ir atzinis, ka šeit ir izveidojusies ārkārtas situācija vidus aizsardzības jomā, ka šis, šī teritorija ir jāsakārto, joprojām nekas netiek darīts, bet šie objekti tiek paplašināti, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Tiek piesār, piesārņot joprojām arī tuvumā esošā upe. Iestādes nav veikušas neko, lai aizsargātu sabiedrības veselību, un tas grauj uzticību iestādēm. Uh, Un tādēļ esam sagatavojuši šo lūgumu rakstu. Eiropas komisijai jāsaprot, ka mēs esam apņēmības pilni. Mēs pieprastām, lai tiktu garantētas pilsoņu tiesības uz veselību, uh, runājot par cilvēkiem, kas dzīvo šo divu objektu tuvumā Un uh, mēs konstatējam, ka tiek pārkāpti Eiropas Savienības vides standarti un prasām uh, darīt visu iespējamo, lai situāciju uzlabot. Tagad Gaspari Netīkungs no Eiropas komisijas mūs informēs par situāciju un lūdzu koncentrējieties uz pārkāpumu procedūrām, kas ir nonākušas tiesā. Lūdzu. Classico in cui qualcuno uh, how to. Lielas paldies! Mēs šeit runājam par ļoti nabadzīgu reģionu, kas uh, slēdgusi savas uh, ienesīgās darbības pagātnē jau 2002. gadā, bet šobrīd uh, komisijas normas tiek attiecināts tikai uz esošajām uh, darbībām un aktivitātēm, bet te mēs runājam par vietu, kas uh, tika slēgta 2002. gadā. Uh, Attiecīgā rūpnīca ir tikusi slēgta, šobrīd ir nosūtīta um, komanda, kas izvērtē esošo situāciju, un uh, jāsaka, rūpnīca ir radījusi pilnīgu ekoloģisku katastrofu. Itālijas administrācija nav darījusi pietiekami. Šobrīd vides uh, situācija ir. Uh, ļoti smaga, procedūra nav beigusies, tā ir uzsākta, bet tādēļ mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo ir jāsagaida lēmums, kas galīgā versijā apstiprinātu esošo situāciju. Un jāatstāja tas ir tiesas ziņā saprast, kas ir atbildīgs par situāciju un kas to risinās. Un, uh, Mans komentārs ir uh, saistīts ar procedūru Eiropas līmenī. Vietējā pašvaldība nav pienācīgi risinājusi situāciju, šī zona ir nabadzīga, iespējams, ka viņiem nav pietiekami daudz naudas, bet te mēs uh, nerunājam par Taranto vai Porto Elgero. Šī zona netika patiesībā iekļauta pie tām, kas tikušas klasificētas uh, kā startautiskas intereses uh, zonas, kur valsts nodrošinātu attīrīšanas sanācijas uh, pasākumus. No vienas puses pašvaldība nav paveikusi savu pienākumu. Pēdējo 16 gadu laikā mm, visi vietēji iedzīvotāji ir gaidījuši pasākumus zonas sanācijai. Augstākā līmenī, nacionālā līmeņa iestādes neiejaucas, jo te mēs runājam par vietēju līmeņa problēmu. Un tas nozīmē, ka šī zona neatbilst uh, uh, Porto Margero vai um, Taranto tērauda rūpnīcas klasificēšanai, kā um, tātad nacionālas, nacionālu interešu zona. Reģionālā līmenī iespējams mēs šeit varētu runāt, bet te sanācijai būs nepieciešama miljona eiro. Ir kopumā trīs konteineri, kuriem ir jānodrošina ūdens necaurlaidība un uh, valsts iestādēm nav patiesībā milzīgi, tātad būtu jāveic milzīgi darbi, bet nekas netiek darīts, un ja pašvaldība to nevar atļauties, tad tas būtu jāatstāja reģiona ziņā. Eiropas Savienībā ir uzsākta pārkāpuma procedūra, un uh, šobrīd uh, tā balstās uz pirmo tiesas spriedumu, kas atzīst pārkāpumu, un ir otrais spriedums, kurš nosaka, ka Itālijai ir jāsadz zaudējumi. Tātad, jo pirmais spriedums netika īstenots pienācīgi un ņemts vērā. Ko mēs varam šeit darīt? Um, ir konteineri, kas jāpadara ūdens necaurlaidīgi, to iespējams varētu darīt vietējā līmenī. Uh, reģions, Kalabrijas reģions varētu piemērot un īstenot savas pilnvaras, jo pašvaldība nav neko darījusi. Tas ir tas, ko mēs varētu darīt. Bet tajā pašā laikā turpinās šī pārkāpuma procedūra, kas, attiec, kas neatiecas uz šiem konteineriem, uz šīm cisternām. Un, Tās ir tīri reģionālo, reģionālās pašvaldības ziņā, bet um, tiesnesis jau ir lēmis, ka tā ir ekoloģiska katastrofa, un um, iespējams tādēļ varētu mēs šos pasākumus novirzīt reģionālā līmenī uz īstenošanu. Paldies! My... Pirmā reize, kad komisija pārņēma manu lomu, paldies! Um, tātad komiteja, kad pati ir piedāvājusi, kā varētu nonākt pie risinājuma. Liels paldies, ka zināmā mērā uzņēmāties jau manus pienākumus. Um, tas viss notiek sadarbības garā. Liels paldies! Nu, vārds kolēģiem. Redzam, ka šajā gadījumā komiteja nav kļuvusi par uh, pilnīgu itāļu pārpildītu Veronu. Neredzam šeit Veronu, bet Brīseli. Kirjokungs, jūs vēlētos izteikties, lūdzu. Sī, grazie, grazie, prezidente. Ma, anch'io. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu izteikties ne tikai ar mērķi pateikties lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka viņi šeit ir ieradušies, bet gribētu pateikties pa komis, tātad komitejai par šo gāru un arī komisijai. Paldies, varbūt tādēļ, ka jūs esat itālis. Tagad no Itālijas puses redzam lielāku dalību šajā procesā vēlmi to risināt, um, ko citreiz varbūt ir uh, uh, šķits, ka šī jau problēma attiecas citiem, uz mums tā neatiecas. Manuprāt, ir jāpievērš uh, īpaša uzmanība šim jautājumam, jo te mēs runājam par Itālijas vietējo sarežģīto realitāti, ļoti smago realitāti. Ir um, jārīkojas Un jāpaturprātā, ka notiek uh, juridiska pārkāpuma procedūra paralēli, tādēļ tajā pašā laikā uh, mums nevajadzētu um, atvirzīties pārāk tālu no politikas un no institūciju, institūciju savstarpējām attiecībām, bet nu atcerēsimies, ka šeit esam parlamentā. Uh, ja priekšsēdētājs šķistu atbalstāmi, tad varbūt tiešām vajadzētu domāt par šiem konkrētajiem darbiem, par ūdens necaurlaidīgumu, par to, ka potenciāli reģionam un vietējām iestādēm vajadzētu rīkoties, lai. Um, Tā, lai šī situācija, kas jau bija katastrofa un radīja kaitējumu, lai tā neturpinātos nākotnē interešu paziņojums no komitejas puses, kas varētu tikt nosūtīts Kalabrijas reģionam, potenciāli varbūt uh, varētu palīdzēt. Tas varbūt ļautu saglabāt uh, šo augsta līmeņa uzmanību, kas jāpievērš šim ļoti delikātiem jautājumam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Nu, patiesībā neviens cits runātājs vairs nav pieteicies sarakstā. Ir vēl kāds kolēģis, kas gribētu runāt? Oh, invite... Ja nē, tādā gadījumā došu vēlreiz vārdu lūgumu rakstu iesniedzējiem. Ja kādam ir kas sakāms par komisijas atbildi vai Čirjus kunga atbildi, lūdzu. Sī, credo, ka una. Jā, divas minūtes maksimums. Jā, Manuprāt, tātad vēršanās pie reģiona būtu svarīgi, jo Kalabrijas reģiona vadītājs, tad, kad bija viena no daudzajiem, viens bija no daudzajiem ugunsgrēkiem autorūpnīcās, viņš ieradās uz vietas un arī es tur biju, un viņš iejaucās tādēļ, ka divu dienu garumā um, ugunsdzēsējiem neizdevās nos, nos, nodzēst šo ugunsgrēku, un um, tas izplatīja kaitīgus uh, dūmus, un viņš um, ieradās un izdarīja solījumus. Tādēļ um, šāda um, sasaiste starp reģionu un komūnu varētu būt pozitīva, un mēs priecātos par jūsu atbalstu. Paldies! Lielas paldies! Paldies jums visiem! Paldies visiem dalībniekiem šajā de, šajās debatēs. Paldies arī lūgumrakstu iesniedzējiem, kas tālu ceļu ceļoja. Nobeigumā teikšu, jā, šīs lūgumraksts noteikti tiks saglabāts atvērts. Komisija jau mums ir ļoti palīdzējusi, bet tas, ko es īpaši gribētu šeit izcelt attiecībā uz komisijas darbu, aicināt jūs ļoti rūpīgi monitorēt ne tikai Itālijas atbilstību ūdens, tātad notekūdeņu direktīvam, de, direktīvām 91 un 71, bet potenciāli domāt arī par poligonu vai rūpniecisko emisiju direktīvas pārkāpumiem. Pievērsiet uzmanību arī šai jomai. Manuprāt, arī te jūs varētu ko darīt. Ja jau tik ļoti uh, milzīgu darbu šeit ieguldāt. Manuprāt, šeit mums darbā komisija noteikti ir jāatbalsta no parlamenta puses, no komitejas puses mēs varētu rakstīt vēstuli kompetentajām Itālijas iestādēm, aicināt tās uh, rīkoties uh, lokālā līmenī vēstuli Kalabrijas reģiona pārstāvjiem, kā arī šis iedrošinājums komisijai rīkoties un paraudzieties arī uz šo otru uh, direktīvu. Saglabājam uh, lūgumrakstu atvērtu un pie tā vēlāk atgriezīsimies. Lielas paldies! Now, let's go to... Um, Tātad tagad pievērsīsimies 30. darba kārtības punktam, kur mums ir jārunā par uh, braucienu uz Madridi, kurā mēs devāmies eh, pagājuši gadu maijā, un eh, šo vizīti vadīja Džūda Kirtona Dārlinga. Šis brauciens bija ļoti interesants, bet arī jāsaka ļoti sāpīgs, eh, cik tālu saprotu. Un es esmu arī ārkārtīgi pagodināta, ka mūsu vidū, kā novērotājs, ir uh, klāt arī Lopēna kungs. Viņš uh, ir no uh, Francijas pastāvīgās pārstāvniecības. Sirsnīgi jūs sveicam mūsu vidū. Vispirms vēlos norādīt, ka zālē ir lūgumrakstiesniedzēji. Uh, trīs lūgumrakstiesniedzējas. Esmu ārkārtīgi priecīgi, ka jūs atkal esat pie mums atbraukušas. Jūs uh, nesat šeit pirmo reizi. Došu jums tagad vārdus piecām minūtēm, ne vairāk. Which one starts? So you're too humble. Just take the floor. Maybe... Jūs uh, patiešām esat pārāk kautrīgas. Varbūt jūs varētu sākt uh, uzstāties. Anna Kieto. Paldies. Es eh, pārstāvu cietušo asociāciju un es eh, vēlētos komisijai paust mūsu nožēlu un skumjas par to, ka iestādes mūs vispār nav eh, ņēmušas vērā. Mātes, kas ir pazaudējušas bērnus, sagaida, ka tām tiks sniegta palīdzība. Mēs redzam, ka situācija ir ārkārtīgi smaga. Mēs paužām uh, savu nožēlo plašsaziņas līdzekļos un ceram, ka varbūt mūsu bērni mūs atpazīs. Lūdzu, uh, iedomājoties sevi mūsu vietā, gadiem ilgi mēs uh, dzīvojam, domājot, ka mūsu bērni ir miruši, kaut arī viņu zārciņi ir tukši. Bīskais pašvaldība 1983 gadā piedzimušo bērnu atdeva tikai pēc 20 um, gadiem. Tāpat mēs esam konstatējuši, ka um, kāpavietas ir tukšas um, ļoti daudzās vietās Spānijā. Tāpat ir arī ārkārtīgi daudz bērnu, kas nav reģistrēti uh, civila reģistros. Mēs mēģinām pieprasīt informāciju un rādzām, ka šajos reģistros nav pilnīgi nekādas informācijas. Un, diemžēl, mēs runājam arī par periodu pēc demokrātijas atgūšanas. Protams, mēs vēlamies arī atgādināt par 1975. gadā pieņemto vēsturiskās atmiņas likumu. Visas partijas visām partijām ir pienākums uzņemties atbildību. Ir iesniegtas 3000 apsūdzības, tikai divas lietas tiek skatītas tiesās. Tāpat arī tiek piemērots noilgums kopš 2012. gadā. Ārsta lieta nonāca tiesā, tika atzīts, ka viņš ir bijis vainīgs, bet tika piemērots noilgums kādā veidā gan šo noilgumu var piemērot, ja cietušie vispār netiek identificēti. Kāpēc mūsu tiesu sistēma piemēro noilgumu šādām lietām, kas ir radījušas tik ārkārtīgi lielas sāpes tik daudzām ģimenēm? Tiesu iestādes nemēģina atrast bioloģiskās ģimenes. Tiesu iestādes nemeklē mūsu pazudušos dēls un meitas. Mēs eh, vēršamies pie jums stāstot eh, šo realitāti, ar ko katru dienu saskaras cietušie. Mēs eh, vēršamies pie pamatiesība aģentūras, mēs vēršamies pie visām Eiropas Savienības iestādēm. Lūdzu, aiciniet atklāt taisnību šajās lietās, jo cietušie to ir pelnījuši. Vajadzētu noskaidrot to, kas ir noticis šajos gadījumos. Mēs eh, nevaram piemērot šeit noilgumu un nesodāmību. Mēs eh, ceram, ka komiteja sekos līdzi mūsu prasībai. Liels paldies arī visiem delegācijas locekļiem. Liels paldies, ka eh, šī informācija tiek nodota tālāk arī pārējiem deputātiem. Paldies! Tagad es prāncu Ornēdo. Bērns, kas tika nozagts eh, Velvā, jūs informē par to, kas ir noticis eh, šajā gadījumā. Kopš 2012. gada novembrā plenārsēdē tika runāts par šiem noziegumiem, un spriedumā tika, tiesas spriedumā tika atzīts, ka šai lietai ir piemērojams noilgums. Mēs runājam par taisnības meklēšana jau gadiem ilgi un ir tikai viens risinājums, proti vēršanās mm, augstākajā tiesā. Pirmo reizi vēsturē šāda nozaktā bērna lieta ir nonākusi augstākajā tiesā Spānijā. Vēlētos norādīt uz diviem faktiem, kas attiecas uz šo lietu. Jose Marija Mendes runāja par to, kā varētu vērsties augstākajā tiesā. Divtūkstoš divpadsmitajā gadā tika iesniegti dokumenti par mūsu lietu. Velvas reģionālā tiesa ļāva vienam no tiesnešiem sevi atstādināt no šīs lietas. Mēs redzam, ka visu ģimeņu sāpes vajadzētu ņemt vērā, un šīs lietas vajadzētu skatīt vēlreiz. Tiesnesis apgalvo, ka viņš nevar pēc savas sirdsapziņas likt savu vārdu zem vēlves tiesas sprieduma. Un tieši tāpēc viņš sevi ir atstādinājis. Tāpat tiek minēts, ka noilguma laiku vajadzētu pagarināt. Šāda veida noziegumiem nedrīkst piemērot noilgumu. Tā ir ļoti nozīmīga mūsu prasība. Savā pieteikumā viņš aicina arī sagatavot plānu. Viņš arī norāda, ka Vēlvas reģionālās tiesas spriedums nav piemērojams. Šai lietai vajadzētu tikt skatītai arī kasācijas tiesā. Šāda veidā lietas nedrīkst skatīt ar noilgumu. Ir būtiski mainīt judikatūru. Augstākajai tiesai vajadzētu šeit nākt klajā ar atbilstošiem spriedumiem. Liels paldies! Es arī izlasīju rakstu par šo tiesas spriedumu. Te ir runa par ginekologu vēlu, kuru augstākā tiesa atzina par vainīgu. Tas ir ļoti nozīmīgs aspekts. Un domāju, ka jūsu argumentus tas tikai stiprina. Liels paldies, ka norādījāt uz šo spriedumu. Rūta Apple bija, dodu jums vārdu, jūs esat sekojis līdzi šai lietai. Paldies! Paldies, ka devāt man vārdu šajā sanāksmē. Man ir ārkārtīgi liels prieks par to. Esmu pagodināta, ka varu būt klāt. Šajā sanāksmē mums vajadzēja apspriest arī vispārējo situāciju. Mēģināšu arī par to runāt, neieciļinoties mm, sīkumos par manu konkrēto gadījumu. Esmu cietusī, kas eh, nedzīvo Spānijā. Jūsu ziņojuma rekomendācijas man bija ļoti būtiskas, un es vēlētos par tām mazliet pastāstīt. Septītā rekomendācija jūsu ziņojumā norāda, ka ir vajadzīgs skaidrs protokols attiecībā uz to, kuras iestādes ir atbildīgas par izmeklēšanu. Man nav nekādu pierādījumu, ka kopš eh, ziņojuma sagatavošanas būtu, bijuši, būtu bijušas kādas pārmaiņas. Es gribētu vērsties pie visiem, eh, kuri ir atbildīgi par izmeklēšanu. Ir ārkārtīgi būtiski, kā norādīts jūsu ziņojumā, eh, kā tas ir arī norādīts attiecībā uz manu lietu, ka Spānijas ģenerāla prokuratūrai nav nekādas informācijas par manu lietu, un viņi saka, ka tas ir tāpēc, ka Lielbritānijas policija bija tā, kas visu izmeklēja. Tas ir absolūti nepatiesi, un man kā cietušajai ir ārkārtīgi grūti kaut ko tādu lasīt. Pēc 16 gadiem esmu tajā pašā situācijā, tas ir nepiedodami. Mana lieta ir izgājusi cauri visai Spānijas eh, tiesu sistēmai, pat cauri konstitucionālajai tiesai. Katru spriedumu ir apstiprinājusi ģenerāla prokuratūra. Kā viņi uzdrošinas teikt, ka viņiem nav nekādas informācijas par manu lietu? Tas ir nepiedodami. Es atvainojos, ka izsakos tik emocionāli, bet man patiešām šķiet, ka kaut ko tādu nevar akceptēt. Esmu veltījusi gadus šai lietai, esmu ieguldījusi laiku un naudu, Eh, sav, savas emocijas, un tagad viņi apgalvo, ka viņi neko par to nezina. Britu policija man apgalvo, ka viņi neko nevar iesākt. Tieši tā ar mani runāja Britu policija. Viņi saka, ka viņi ir kā policisti. Viņu loma Interpolā ir vienkārši nodot tālāk manu, tad viņi tā kā pasniegt, viņiem vienkārši ir jānodot tālāk mana lieta. Es dzirdu atkal vienu un to pašu. Tad kāda ir mana situācija? Brita policija saka, ka viņi nevar iejaukties citas valsts tiesu sistēmā. Spānijas ģenerāla prokuratūra neko par mani nezina. Esmu patiešām galīgi apjukusi, pilnīgi neviens neuzņemas par mani atbildību. Arī manai valstī vajadzētu uzņemties atbildību, bet viņi to nedara. Kā es norādīju, esmu iztērējusi izmantojusi pilnīgi visas iespējas, kādas man bija Spānijā. Esmu mm, griezusies pilnīgi visās tiesās. Un pilnīgi neviens nav ar mani aprunājies. Man ir patiešām grūti saprast, kā lieta var nonākt tiesā. Es uh, katru reizi esmu saņēmusi atteikumus no ģenerāla prokuratūras. Uh, Es īsti nezinu, kurš ir pieņēmis lēmumus manā lietā. Viņi nezina pilnīgi neko. Bet es saņemu katru reizi atbildi, ka mana lieta ir slēgta. Tas nozīmē, ka Lielbritānijā es nevaru neko iesākt, tāpēr, ka nekāda izmeklēšana nav uzsākta un viņi nevar iejaukties. Uh, Un ko tad es varu iesākt? Es varu vienīgais prasīt, lai manu lietu atver Spānijā, ja būs jauni pierādījumi. Kā es varu dabūt eh, jaunas pierādījumus, ja izmeklēšana netiek veikta, un izmeklēšana nekad arī nav uzsākta? Devītajā lapusē ir atsauce uz apkārtrakstu. Uzsvars ir jāliek uz to, kā saprast, kas īsti ir noticis. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Manā gadījumā un arī daudzu citu logumrakstu iesniedzēju gadījumā tas nav izdarīts. Manos dokumentos pilnīgi viss ir izdarīts attiecībā uz likumdošanu, bet neviens nav um, pārbaudījis, kas īsti noticis. Man ir uh, atļauja bērnu apglabāšanai, kuru neviens nav parakstījis. Tāpat arī es esmu aicinājusi uh, pārbaudīt manus pirkstu nospiedumus uz eh, slimnīcas dokumentiem, bet arī tas nav izdarīts. Visos man zināmajos gadījumos ir sagatavots milzums dokumentu, taču neviens tos nepēta. Patiešām bija ļoti patīkami lasīt ziņojumā, ka Jūs vēlaties noņemt eh, slogu no cietušajiem tiesas procesos, bet pilnīgi nekas nenotiek. Varbūt jūs varētu pabeigt savu uzstāšanos. Thank you. Just because of the international huh, part of my Un tikai tāpēc, ka manā lietā šis starptautiskais elements, jūs sakāt, kā jūs vēlaties, lai Interpols uh, to papētītu. Uh, mana lieta bija Interpolā trīs nedēļas. Viņi neies, nedarīja pilnīgi neko, viņi nevienu neapspriedās, pat ne ar mani. Bet uh, es nevēlos šeit pabeigt uz tādas negatīvas nots. Kā jau es minēju, Lūgumrakstu komiteja ir bijusi ārkārtīgi atbalstoša, to es nekad neaizmirsīšu. Manā uh, situācija tagad ir tāda, ka es prasīšu savai vietējai policijai pieprasīt finansējumu no iekšlietu ministrijas. Ir pagājis gads, neko neesmu panākusi. Es uh, jau mēnesi prasu, lai man mm, pastāsta, uh, kāda ir pašreizēja situācija, un man palīdzēja tikai tāpēc, ka es piebildu, ka es braucu uz lūgumrakstu komiteju. Uh, Un, ja kaut kas vispār virzās uz priekšu, tas ir pateicoties tikai jums. Es eh, patiešām jūtos eh, ļoti neaizsargāta, jo eh, martā mana valsts spērs ļoti šausmīgu soli, manuprāt, un jūs redzat, ka es esmu ārkārtīgi sarūktināta. Ir arī jauni gadījumi Lielbritānijā, un viņi vēršas pie manis pēc palīdzības. Man ir jāstrādā uz pilnu slodzi, man ir bērni, suns, man ir jāpalīdz arī citiem cilvēkiem. Ir kāda spāņu dāma, kuras mamma ir angliete. Viņi mēģina viņu atrast, bet tas tagad viss ir uz maniem pleciem. Es domāju, ka mums ir jābeidz eh, jūs uzklausīt, jo mums vairs nav daudz laika. Es vēlējos vienkārši pabeigt, ka cilvēki vēršas pie manis, bet pie kā lai vēršos es? Jā, es, protams, saprotu. Mēs jūtam to, ka jūsos ir šīs ciešanas un arī līdzjūtība. Tagad es vērsīšos pie cietušo asociācijas pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par jaunā likuma projekta gatavošanu. Mēs īsnībā esam Spānijā novērojuši tādu kā sakustēšanos, un es došu vārdu Solidādai Lukai un Maitai Pareho. Trīs minūtes katrai. Eh, labdien, labdien, sirsnīgi sveicu visus lūgumrakstu komitejas eh, locekļus. Lielas paldies arī par ielūgumu šeit uzstāties. Tagad ir pagājis jau gads, kopš tika publicēts ziņojums par šo misiju un rekomendācijām. Eh, šī ziņojuma publicēšana sakrita ar valsts koordinatoris likumdošanas iniciatīvu. In ar um, Argentīnas um, mm, prāvas C akva atbalstu. Tātad te ir runa par priekšlikumu likumam par nolaupītajiem bērniem Spānijā. Un uh, mēs esam ņēmuši vērā arī āno taisnības un uh, mm, rekomendāciju uh, iestādes uh, lūgumus. 2016. un 2017. gadā mūsu asociācija visi nolaupītie bērni un viņu bērni aktīvi sadarbojās, lai iesniegtu grozījumus uh, likumos, kas ir pieņemti uh, Valencijā un Navarā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šie divi likumi tiktu pieņemti un uh, tie arī tika pieņemti, iekļaujot mūsu atsauces, un tie tika pieņemti 29. jūnijā un 19. oktobrī 2017. gadā. Mēs uzsveram, ka vajadzētu iekļaut arī atsauces valsts likumos, te nepietiek tikai uz eh, autonomo kopienu likumiem. Varbūt runātāji varētu izteikties uh, lānāk, jo pašlaik, diemžēl, tulkojumu nevar nodrošināt, ņemot vairāk, ja jūs runājat tik ātri. um, <laughs> estaba diciendo que fue con esas experiencias um, autonómicas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 Tāpat arī vajadzētu nodrošināt visus mehānismus, kas ļautu veikt uh, darbību visā Spānijas valsts teritorijā. Vēlētos arī norādīt, ka mēs sadarbojamies ar Argentīnas asociāciju CEAQUA un darbojamies kopā ar to kopš 2012. gadā. CEAQUA ir organizācija, kas darbojas cilvēku tiesību aizsardzības jomā. Mēs esam iesnieguši likuma priekšlikumus visām politiskajām partijām, un tas notika šī gada 25. septembrī. Šodien kongresā sociālistu partija ir iesniegusi šo likuma projektu, un uh, tas ir pieņemts uh, vienbalsīgi, kas ir uh, vēsturisks fakts. Mums ir ārkārtīgi būtiski, ka šis tiesība akts ir pieņemts kopš jūsu ziņojuma publicēšanas, tas ir visnozīmīgākais notikums. Šis ir instruments, kas ļaus mums noskaidrot taisnību par to, kas ir noticis, mums ļaus sodīt vainīgos un nodrošināt, lai šie noziegumi pret cilvēks nekad neatkārtotos. Tieši tāpēc mēs aicinam šai komitejai sagatavot paziņojumu par to, ka nekavējoties vajadzētu pieņemt priekšlikumu par nolaupītajiem bērniem Spānijā. Tas ir jādara līdz šī mandāta beigām. Liels paldies! Patiešām ļoti interesanti. Es arī zinu, ka pirms divām dienām tika uh, vienprātīgi pieņemts šīs likums, un patiešām tas ir ārkārtīgi liels sasniegums. Spānijas kongresā. Tagad došu vārdu jūsu kolēģei, arī trīs minūtes. Liels paldies! Es pateicos par to, ka jūs uzaicinājāt mūs piedalīties šajā lūgumrakstu komitejā, kur tiek runāts par izmeklēšanas vizīti Madridē 22. un 23. maijā 2017. gadā tiek eh, sagatavots ziņojums 23. novembrī, un diemžēl šajos mēnešos kopš 2017. gada novembra un 2018. gada jūnija eh, Spānijas varas iestādes nekādā veidā nav turpinājušas eh, uz priekšu šī nozieguma izmeklēšanu. Tātad šos noziegumus, ko mm, pieļāva Franko diktatūra un kas notika arī pirmajos pāries perioda gados. Mēs redzam, ka uh, um, nekas īsti nav gājis uz priekšu. Kā norādīja mana kolēģe, um, otrdien tika pieņemts šis likumprojekts kongresā, un to noteikti vajadzētu ņemt vērā. Tagad pavisam īsi izstāstīšu jums dažas no rekomendācijām, kas ir iekļautas šajā priekšlikumā. Un tas attiecas arī uz ziņām rekomendācijām. Pirmā reize tiek uh, garantētas um, visas tiesības um, bērnu nolaupīšanas upuriem. Tāpat arī tiek atzīts, ka ir jānodrošina taisnība, kompensācijas un ir jānodrošina tas, ka šāda veida nozieguma vairs neatkārtosies. Ir jāgarantē pieeja visiem arhīviem, gan publiskajiem, gan arī privātajiem arhīviem. Tātad šeit ir runa par klīniku un slimnīcu, kā arī katoļu baznīcas arhīviem. Uh, Tāpat arī ir jānodrošina ekshumācija, kas ir jāveic Tieslietu ministrijai, un šeit nav eh, jāiesaistās pašiem cietušajiem. Par velti ir jānodrošina juridiska medicīna, arī medicīnas, gan arī psiholoģiska palīdzība. Tāpat arī jānodrošina viss, lai šādi noziegumi neatkārtotos. Tāpat arī tiek uh, atzīts, ka šis ir noziegums pret cilvēci, kuram nav noilguma. Tas nozīmē, ka beidzot Spānija sāk pildīt ANO rekomendācijas, jo īpaši ir runa par pārējas tiesnietu iestādes sniegtajām rekomendācijām. Tāpat arī ir jāņem vērā starptautiskie cilvēktiesību principi. Šeit ir runa tātad par bār, nolapītajiem bērniem gan diktatūras laikā, gan arī gados pēc tās. Uh, un tas attiecas arī uz ģimenēm, kas meklē uh, savu identitāti. Tāpat arī ir jānodrošina, lai, pro, lai tiktu izveidota īpaša ģenerāla prokuratūra, kas varētu garantēt uh, cietušo tiesības. Ir jānodrošina arī uh, tieslietu, ir īpaša nodaļu izveide policijā un ir jāveido arī īpaša datu bāze ar uh, DNS. Piekļuvē šīm datubāzēm ir eh, jābūt par velti. Noslēgumā sistēma tātad eh, garantis, garantē to, lai eh, cietušie varētu piedalīties šajās darbībās ar pārstāju palīdzību. Tāpat arī tiek iesaistītas ANO un citas cilvēktiesība iestādes. Vēlreiz norādīšu, ka jums ir jāaicina Spānijas parlaments pieņemt šis likums pēc iespējas ātrāk. Un uh, Tāpat arī ir jāpieņem lielākā daļa no rekomendācijām, kas vēl netiek atzītas. Paldies! Lielas paldies! Mēs varētu teikt, ka mums jau ir bijusi lieliska sadarbība starp lūgumrakstiesniedzējiem, šo komiteju, jums, un to pierāda tas, ka Spānijas kongress savā likumdošanas priekšlikumā ir iekļāvis atsauces uz lūgumrakstu komiteju. Šis jautājums nav tikai politisks jautājums, tas ir kaut kas tāds, kas attiecas uz visiem. Šeit ir runa par taisnīgumu, te ir runa par cilvēcību, te ir runa par pilsoniskās sabiedrības pienākumiem. Arī tiem ir jāpaceļ balsis, jāatver arhīvi, jāicina cilvēki atklāt taisnību, jo tikai taisnība nodrošinās brīvību, un šeit nav nekā nepareiza. Tagad es vērsīšos pie komisijas pārstāves Zojas Sakaleādu. Došu jums vārdu, lai jūs varētu skaidrot komisijas pozīciju. Thank you very much, Chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu paust līdzjūtību sākumā cietušajiem par viņu pieredzes atstāstu, jo tiešām ļoti sarežģīti ir um, izteikties vienmēr, kad dzirdam šāda veida stāstus. Kopā ar kolēģi no Eiropas komisijas mēs izpētījām šos cietušo lūgumrakstus, kas tikuši iesniegti, un skatījāmies uh, uz konkrētiem tiesību instrumentiem un šādu uh, aspektu. Mēs to skatījām uh, pret cilvēku tiežniecības direktīvas kontekstā, jo daļā no sūdzībām bija bažas par uh, cilvēku tiežniecību, cilvēku kontrabandu. Diemžēl, kā mēs uh, to arī norādījām lūgumrakstu iesniedzējiem, mums ir sasiets rokas, jo um, kriminālu nodarījumu direktīva šobrīd ir senāka nekā tie instrumenti, kas ir mūsu rokās, um, ar kuru palīdzību mēs varam skatīt šos nodarījumus tik tālu par cilvēku tirzniecības, um, cilvēku kontrabandas direktīvu. Un nākotnes labā varbūt būtu vērts nu, skaidrot un norādīt, ka viena no mūsu prioritātēm ir izbeigt nesodāmību ne tikai cilvēku kontrabandistiem, bet tiem, kas ir apkārt un atvieglo veidu šo darbu. Komisija ir tiešām apņēmusies pie tā strādāt nākotnē un nu gribētu dot vārdu kolēģim, kas, kolēģei, kas monitorē cietušo direktīvas aspektus. Paldies! Mani sauc Katažina Jaņicka, strādāju DJ Justice un arī es gribētu runāt par tiesī, cietušo tiesību direktīvas piemērošanu Šī direktīva ir procesuālo tiesību direktīva, un tādēļ to var piemērot arī nodarījumiem, kas notikuši pagātnē. Pat pirms tam, kad uh, tika sākts piemērot šo instrumentu gadījumā, ja uh, krimināla procedūra uh, kā tādā plašā kontekstā, tajā skaitā arī izmeklēšana, ja tas notiek pēc tam, kad šis instruments ir ticis piemērots. Cietušo tiesību direktīva tika pieņemta 2012. gadā un tā tika piemērota visās dalību valstīs 15. gada 15. novembrī. Tādēļ varam teikt, ka cietušo tiesības atbilstoši cietušo tiesību direktīvai ir piemērojamas visām kriminālu procedūrām, tajā skaitā arī izmeklēšanas daļai, sākot no 15. gada 15. novembra. Un šīs tiesības ietver arī tiesības saņemt atbalstu, speciālistu atbalstu, vispārējo atbalstu pakalpojumus, tiesības uz aizsardzību, tiesības uz informācijas saņemšanu, un ir vesela virkne arī ar tādām vispārīgām tiesībām kas ir pieejamas cietušajiem, un tās ir saistošas visiem, kas sā, tātad, strādā ar cietušajiem krimināla procedūras laikā, tajā skaitā arī izmeklēšana. Tiesība uz attieksmi ar cieņu, cieņpilna attieksme bez diskriminācijas un atbilstoši at, at, attiecīgās cietušās personas vajadzībām. Komisija nevar skatīt un risināt atsevišķus gadījumus, jo īpaši tādus gadījumus, kur mēs runājam par uh, faktu konstatāciju, pārskatīšanu vai tam līdzīgām lietām. Tas ir tikai un vienīgi valstu tiesību jomā, bet komisija ļoti rūpīgi seko tam, kā dalība valsts transponē un īstenociet šo tiesību direktīvu. Šobrīd mēs vērtējam cietušo tiesību direktīvas transponēšanu visās dalībvalstīs, tieskaitā arī Spānijā. 2019. gadā komisija nāks klajā ar spriedumu ziņojumu par to, kā visas dalībvalstīs, tieskaitā Spānija, nodrošina, ka cietušie var paļauties uz savām tiesībām, kā tās atrunāts cietušo tiesību direktīvas ietvaros. Paldies! Paldies par skaidrojumu! Es domāju, ka tas tiešām varētu mainīt visu situāciju, ja dalībvalsts pareizi to piemērotu un īstenotu. Tas varētu noteikti būt vērtīgs instruments. Un tas varbūt tāds iedrošinošs elements lūgumrakstu iesniedzējiem tagad skatīties un vērtēt tā ir procesuāla direktīva, bet tā ir piemērojama visām krimināla procedūrām. Ja nu būtu tālākas tiesvedības pie informācijai, pakalpojumi, aizsardzība un jā, pie informācijai ir tiešām ļoti svarīga, jo iegūstot pareizo un tātad uh, patiesu informāciju, jau tad jau tā jūs iedrošina jo nezināšana ir tas, kas um, rada vislielāko izmisumu. Nu, došu vārdu kolēģiem Jude Corton Darling, viņa bija delegācijas vadītāja faktu konstatācijas vizītē Spānijā. Paldies! Sākumā gribētu jūs būt, aicināt būt pacietīgiem. Jo visticamāk šī ir pēdējā reize, kad man būs iespēja runāt par šiem lūgumrakstiem. Un mēs pie šiem lūgumrakstiem strādājam visa parlamenta sasaukuma gaitā, bet Brexit dēļ mums neizdosies virzīt šo jautājumu uz priekšu. Un tiešām ļoti žēl. Ļoti emi emocionāli šie lūgumraksti ir. Un es un mana komanda esam ļoti cieši sadarbojušies arī ar lūgumrakstu iesniedzējiem, ar visiem pārējiem. Un tas, ka lai arī vēl aizvien ir daudz sāpju un Daudzi vēl aizvien uzskata, ka ir šajā nezināšanas tumsā, ir tomēr kaut kāda kustība, un tas ir kā svaiga gaisa um, malks, tas ir prieks, uh, ka tagad uh, pēc uh, ziņojumu saņemšanas gada gaitā no komisijas kaut kas ir sakustējies. Bija ļoti intensīva misija uz Madridi, ļoti blīva darba kārtība, tikāmies ar daudzām iesaistītajām pusēm, un manuprāt, tas, pie kā mēs nonācām, uh, beigās tiešām ļoti veiksmīgi atspoguļo arī kopējo delegācijas nostāju, sajūtas un arī atbilst uh, lūgumrakstu um, lūgtajam, ko viņi lūdz no šī parlamenta. Un tas, ko mēs šodien dzirdējām no lūgumrakstu iesniedzējiem, ir tas, ka mums ir izdevies ko mainīt kā lūgumrakstu komitejai. Un reti var teikt, ka lūgumrakstu uh, komitejai ir bijusi tieši ietekme situācijas risināšanā. Sākumā, kad ķērāmies pie šī jautājuma, bija maz cerību. Atsevišķi vecāki, bērni, ģimenes, kas meklē savus, uh, savus ģimenes locekļus, bērnus, vecākus, brāļus un māsas, un jūtas kā pilnīgā tumsā, bet pateicoties lūgumrakstu komitejas darbam, mums ir izdevies šiem cilvēkiem dot cerību un vienotības sajūtu. Un, manuprāt, jāatzīst, ka tas ir tiešām milzīgs spēks. Tādēļ es patiešām ceru, ka tas arī turpināsies pēc tam, kad es došos prom no parlamenta un pēc šī sasaukuma, pēc vēlēšanām. Šāds ir konteksts. Man otrdien bija milzīgs prieks saņemt ēpastu no Madrides, kurā bija teikts, ka Spānijas deputātu kongress vienbalsīgi ir apstiprinājis uh, šo likumu par nozaktiem bērniem. Un šajā priekšlikumā ir ļoti daudz mūsu rekomendāciju. Tur mūsu pirkstu nospiedumi redzami ikvienā elementā. Un tas parāda, ka mūsu sanāksme Madridē ar Tieslietu komiteju uh, Spānijas kongresā kur nacionālajie parlamenta deputāti viens otram teica, neticami un kaunpilni, ka bija nepieciešama parlamenta delegācija no Eiropas parlamenta, lai tā mēģinātu atsākt uh, Madridē šo politisko dialogu starp partijām. Tas ir ļoti svarīgi. Pavisam ātri tādēļ gribēju norādīt tikai uz tiem svarīgākajiem elementiem, kas ir šajā tiesība aktā, kas tiešā veidā ir saistīti ar mūsu rekomendācijām. Pirmkārt, tur tiek aicināts uh, padarīt pieejamus visus nepieciešamos resursus, uh, nod, lai nodrošinātu tiesiskumu bērnu zādzību lietā Spānijā kopš 1936. Uh, gada 17. jūlija. Un tas ir ļoti svarīgi, jo daļa no debatēm, kā mēs zinām, ļoti emocionālā kārtā ir bijusi par to, kad tad īsti tas sākās un kā. Ka Uh, rīkoties ar spāņu pilsoniskā kara mantojumu. Zinām, ka šajā skandālā ir dažādi periodi, bet atzīstot, ka sākuma punkts ir Spānijas pilsoņu kars, uh, cietušajiem ir ļoti svarīgi, un tas ir ļoti svarīgi arī attiecībā uz uh, šo seno visi citai Nelsonu Mandelu šogad, ir viņa simtgades piemiņa, bet tiek runāts par šo tiesiskuma uh, roku, tā teikt. Tiesības uz informāciju. Cietušiem tagad būs iespējas uh, saņemt šo informāciju no valsts iestādēm, kas ir uh, kapsētas, slimnīcas un citas arhīva un citas iestādes. Tiek veidota datu bāze, kas ir būtiski svarīga, lai būtu iespēja atrast uh, upurus. Tiek atzīts, ka cietušajiem ir tiesība uh, pieejai tiesības saņemt medicīnisko un psiholoģisko atbalstu bez maksas un vajadzētu atbrīvot viņus no liekiem slogiem, meklējot pati, uh, taisnību. Jo daudz cilvēku esam satikuši Madridē šo gadu laikā. Viņus vajā šis uh, mantojums, mēģinot atrast savu ģimeni. Bet tas ir uh, likumdošanas procesa pats sākums. Ir ļoti svarīgi, ka otrdien šis balsojums notika. Bet, nu, mums, parlamenta deputātiem, mēs zinām, ka tas ir paša procesa sākums. Un tieši tāpat kā mums lūgumrakstu komitejā ir izdevies palīdzēt uh, panākt, ka tiekam tik tālu, mēs nevaram apstāties, mums ir jāatbalsta Spānijas parlaments iet tālāk. Īstenojot mūsu priekšlikumus. Uh, Un tad, kad visi mūsu priekšlikumi būs izgājuši cauri politi nacionālās politikas visiem lokiem, tad mums izdosies panākt taisnību tiem lūgunovstu iesniedzējiem, kurus mēs pārstāvam. Tā ir viena puse ļoti pozitīva. Un gribētu arī norādīt, ka Spānijā reģionālā līmenī daudz kas, nu, darbojas krietni ātrāk, un arī tas, protams, ir ļoti pozitīvi. Un pēdējā gada gaitā mums ir arī bijusi ļoti aktīva saziņa, uz to arī gribētu norādīt Pirmkārt, man ir liels prieks, ka viņa ekscelence arhibīskaps Eiropas Savienībā Ļubapānkungs ir ieradies pie mums. Kontakti ir bijuši tiešām ļoti pozitīvi, mēģinot rast veidu, kā mēs varētu risināt tās bažas, ko mēs paudām Madridē par pieeju baznīcu arhīviem. Sazinoties ar komisiju un sūtīt viņa, sūtot viņiem rakstiskus jautājumus, komisija ir apstiprinājusi, ka uz baznīcas arhīviem attiecas um, datu aizsardzības normas, bet uh, ik vienam, kas meklē savus datus, ir jābūt pieejai šiem arhīviem. Un Spānijā arhibīskapu konference mums sniegus apstiprinājumu, ka viņi būtu gatavi sadarboties ar Tieslietu mini ministriju. Uh, lai baznīcas arhīvi tiktu sākt kopā ar, ar savienoti ar publiskiem arhīviem un cilvēki varētu atrast šo informāciju par um, kristībām vai citu informāciju, kas ir baznīcas rīcībā. Es tiešām gribētu, lai šeit tiktu panākts progress. Tas būtu ļoti būtisks solis uz priekšu, to ir svarīgi minēt. Un šeit vēl gribētu īpašu paldies teikt uh, komisijas uh, bērnu tiesību uh, Uh, nodaļai. Viņi mums ir uh, sekojuši visā mūsu darba gaitā, runājuši par uh, cietušo tiesību direktīvas piemērojamību, un bija ļoti daudz gadījumu, kas ir iekļauti arhīvos, bet Spānijā nav slēgti. Vai nu tika šķi, uh, uzskatīts, ka uh, nav bijusi iespēja slēgt šo, šīs lietas tādēļ, ka uzskatīts, ka cilvēki ir miruši vai kāda informācija ir trūkus, bet visas lietas, kas ir iekļautas arhīvos, uz tām attiec ciet šo tiesību direktīvu, kā jau komisija šo, to šodien arī norādīja. Un mums jāredz, ka Spānijas iestādes rīkojas, lai šī direktīva pilnībā tiktu īstenot arī attiecībā uz šīm lietām. Gribētu arī norādīt, ka paši lūgumrakstu iesniedzēji ir organizējušies, ir veidu, izveidots uh, starptautisks tīkls, kas saucas Mēs jūs meklējam, We are looking for you, un tas ir iemesls, kādēļ mēs dzirdam vairāk par starptautiskiem gadījumiem, kā jau Rūt to teica, bet mums ir jāatbalsta šis tīkls. Tas pats organi tātad ir par, m, brīvprātīgi organizēts, bet tā, tie ir mazaizsargāti cilvēki, kas mēģina šeit rast atbalstu. Tādēļ varbūt šeit mēs kā, kā komiteja varētu palīdzēt. Īpaši gribētu pateikties Antonio Alonso Alonso no Nacionālā INTS centra, kurš pastāvīgi ar mani ir sazinājies, regulāri man sūtījis informāciju no Spānijas, skaidrojis, kas tur notiek. Un tas tiešām ļoti svarīgi paturot to visu prātā, un tā kā šī ir pēdējā reize, kad man ir iespēja izteikties par šo jautājumu, manuprāt, ir panākts liels progress, bet darba vēl aizvien ir milzīgi daudz. Tādēļ mums kā komitejai būtu jāsa, jāsaglabā šie lūgumraksti atvērti, jo pievēršot starptautisku uzmanību tam, kas notiek, mēs Spānijā radām iespēju meklēt taisnīgumu un patiesību. Es domāju, ka mums vajadzētu vērsties pie parlamenta priekšsēdētāja Spānijā un tieslietu komitejas priekšsēdētāja, sakot, ka mēs vēlētos slēgt šos lūgumrakstus un pabeigt šo cīņu. Kliedēt bažas un nodot šīs bažas arī par, Spānijas parlamenta deputātiem, bet, lai to paveiktu, mums ir jāredz tas, ka šī likumdošana, kas tika apstiprināta otrdien, tiek apstiprināta visā parlamenta sistēmā un sāk darboties kā pilnīga nacionāla sistēma, kas spēja risināt šos gadījumus ar nozaktajiem bērniem. Vēlētos pabeigt uz šādas nots. Manuprāt, mums ir bijusi lieliska sadarbība ne tikai šajā komitejā, bet arī ar lūgumrakstu iesniedzējiem, visiem pāriem kolēģiem Madridē. Presē ir izrādījusi lielu interesi par šiem jautājumiem gan Spānijā, gan arī ārpus tās. Un pateicoties tai un pateicoties sabiedrības debatēm, mums ir izdevies saņemt atbildes cilvēkiem, kam šis sloks uh, ir, uh, uh meklēšanas sloks ir ilgs, gadiem ilgi, un daudziem šķita, ka um, viņi ir pilnīgā tumsā un vieni paši, bet patiesībā šajā darbā iesaistījās daudz. Paldies, Džūd! Kā šīs komitejas priekšsēdētāji, arī es no savas puses vēlētos paust jums milzīgu paldies par jūsu paveikto. Tas ir burvīgs, lielisks piemērs, kā cieņpilni rīkoties, strādāt, un jums personīgi tiešām vienmēr vajadzētu saglabāt šo apņēmību, kaismi un līdzcietību, un tā visa rezultātā noteikti uzvarēs taisnība. Liels jums paldies komitejas vārdā, jūs esat burvīgi strādājis. Nu, vēršos pie citiem kolēģiem, kas arī piedalījās faktu konstatācijas vizītē un ļoti smagi ir strādājuši pie šiem jautājumiem. Solidad Kabezona Ruiz, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Negribētu atkārtot to, kas jau ir izskanējis, bet arī es gribētu paust solidaritāti lūgumrakstu iesniedzējiem gribētu atzī, atkārtoti norādīt uz mūsu komitejas lomu šajā jautājumā. Šis jautājums ir svarīgs, mums ir jāsazinās ar Spānijas valdību un darbs jāturpina, bet gribētu pateikties no sirds kolēģiem, kas, šo, kas bija atbildīgi par šo ziņojumu un kas ir rīkojusies un darījis visu, kas viņas spēkos, lai nodrošinātu to, ka šis jaunais likums ir pienācīgs un atbilst uh, arī mūsu komitejas vēlmēm. Visticamāk, šī ir pēdējā reize, kad, diemžēl, uzklausām kolēģi, tas ir saistīts ar šo skumjo situāciju, kā mēs visi zinām. Bet gribētu izmantot šo iespēju un uzslavēt viņas paveikto, jo īpaši šīs lietas kontekstā. Šķiet, ka šobrīd ir likumprojekts, kas uh, tiks skatīts un ies cauri visam parlamentam. Uh, Pozitīvi vērtēju komisijas pienesumu un cietušo tiesību direktīvas piemērošanas, jo man šķiet, ka kaut kas mainās. Nu, nevaram gan vēl slēgt šo lūgumrakstu un uzskatīt, ka viss ir atrisināts, lūgumraksts jāsaglabā atvērts. Un mums ir jāaicina Spānijas parlaments steidzami pieņemt šo likuma projektu, lai tas varētu notikt vēl pirms vēlēšanām. Uh, Mil, milzīgs paldies kolēģiem. Liels paldies. Kirja Marija. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Šāda veida lūgumraksti ir ļoti, ļoti svarīgi. Sākumā gribētu pateikties lūgumrakstu autorēm, kam ir bijusi drosme šeit parlamentā ierasties un runāt par šiem jautājumiem. Tie ir ļoti svarīgi gan politiskā, gan arī vēsturiskā kontekstā uh, par nozaktiem bērniem Franko režīmā. Un um, šie gadījumi, diemžēl, turpinājušies arī pēc tam, kad atgriezās demokrātija. Ir Milzīgs uh, progress tas, ka mums ir izdevies panākt likumprojektu Spānijas parlamentā, sadarbība ar Spāniju. Paldies visiem kolēģiem, pateicoties, kam tas ir panākts. Šobrīd varam secināt, ka jā, mums ir izdevies ko panākt, ir izdevies strādāt efektīvi, jo sākumā šķita, ka situācija ir visai bezcerīga, jautājums ir ļoti smags. Uh, bet beigās esam ļoti rūpīgi padziļināt strādājuši. Beigās lēmām organizēt arī šo vizīti, notikušas diskusijas arī parlamentā plenāra sesijā par šiem jautājumiem. Tādēļ procedūra, kam sekojām kopumā, paralēli arī visai šai uzmanībai, kas ir pievērsta jautājumam, ir ļāvusi mums sasniegt šo rezultātu. Un, manuprāt, tas norāda uz to, ka komiteja spēj mobilizēt savus resursus, strādājot pie ļoti svarīgiem jautājumiem. Šis lūgumraksts ir um, ļoti aktīvs, es tam kopš 92. un 93. gada jau sekoju un redzam, ka tam ir mm, ietekme un sekas. Kas attiecas uz Spānijas kolēģiem, gribētu teikt, ka sākumā varbūt uh, atsaucība nebija tik milzīga, bet nu katru reizi, kad mēs runājam par šo lūgumrakstu zālē, ir pārpildīta ar spāņu kolēģiem. Nu, šodien, kad esam uh, nonākuši pie uh, tik pozitīva rezultāta, gribētu viņus uzslavēt un aplaudēt, jo es domāju, ka tas ir mūsu visu uh, uh, panākts risinājums. Jebkurā gadījumā šo lūgumu rakstu jāsaklabā atvērtu. Ceru, ka drīz izdosies panākt tālāku progresu, ka par šo uh, likumu notiks balsojums Eiros parlament, um, Spānijas parlamentā. Un, nu, gaidīsim uh, tālāko uh, visu cieņu Spānijas iedzīvotājiem un parlamentam. Un, uh, mēs, kā. Um, Lūgumrakstu komiteja noteikti turpināsim sekot šim jautājumam, kas ir aizkustinājis visu Eiropu un jo īpaši Spāniju. Tas ir uh, human, uh, mūsu visu cilvēcības jautājums. Lielas paldies! Mr. Terika Brās. Terika Brās. Kungs, paldies! Mēs visi redzam cik uh, svarīgs šis jautājums ir un uh, cik tas ir daudzšķautnēns. Kolēģi jau runāja par uh, trūkumiem Spānijas tiesu sistēmas darbībā. Nu, es uz to neuzstāšu, jo kāds varētu uztvērt tādu uh, ļaunprātība no manas puses, nē, tā tas nav, un tādēļ es pievērsīšos pozitīvajiem aspektiem. Nu, visbeidzot, mūsu priekšā ir likuma projekts, ko mēs esam ilgi gaidījuši, un tās ir labas ziņas, izcilas ziņas. Uh, bet uh, pastāv tomēr vēl neatrisinātas problēmas, un uh, cerams, ka arī ar tām tiksim galā. Tā, piemēram, manī tomēr satrauc atsevišķas mm, detaļas. Uh, Mēs šeit uh, meklējam identitāti un filozofiskā izpratnē tas ir uh, nu, sarežģīti. Katram ir sava identitāte, šī identitāte ir jāveido. Protams, šiem nolaupītajiem bērniem uh, Eh, šāda informācija par eh, savām saknēm palīdzēs identitāti veidot, bet nevar teikt, ka cilvēkam nav identitātes. Tā nav. Spānijas parlaments uh, norādīja, ka ir runa par 30 tūkstošiem bērnu, kas ir nolaupīti. Nē, patiesībā šādu gadījumu skaits ir daudz lielāks - 200, 300 tūkstoši. Un baznīcas arhīvu lietā, nu, Madrīdes uh, apmeklējuma laikā es tā sapratu, ka baznīcas oficiālie pārstāvi, ar kuriem mēs tikāmies, mums teica, ka ir, patiesībā ir mm, par šiem arhi, arhīviem atbildīga katra diacēze, un tā var izlēmt, kā rīkoties ar šiem arhīviem. Uh, Un arī šis jautājums ir interesants, kas turpmāk būtu vēl dziļāk jāpapēta. Nu, Varbūt jums tas izklausīsies dīvaini, bet es gribu teikt, ka mani tomēr uh, satrauc uh, tas, ka mūsu priekšā ir tik lielisks likuma projekts, agrāk mums nebija vispār nekā, bet mēs nezinām, kas turpmāk notiks. Tagad ir izveidota šī Nacionālā identitātes tiesību komiteja, un uh, tā tagad ir uh, jānoskaidro patiesība par uh, šiem nolaupītajiem bērniem, jāsauc pie atbildības vainīgie. Bet man jau bažas ir, eh, ka būtībā šie cilvēki jau sen vairs nav starp dzīvajiem. Otrkārt, mums būtu jāvirzās uz priekšu ātri, efektīvi, jāstrādā koordinēti. Un uh, es ceru, ka tā tas arī notiks, izskatot šo likumprojektu parlamentā. Tas ir tiešām lielisks dokuments, bet arī šeit ir tādas slēptas problēmas. Piemēram, tiek runāts par kompensāciju, bet nav nekas tā konkrēti pateikts. Tāda vispārīgi formulējumi šeit ir. Būtu labi, Es uzskatu, ka arī mums uh, paturēt šo lūgumrakstu atvērtu arī turpmāk un lūgt, uh, lai Spānijas valdība un uh, visticamāk tieslietu ministrs, kurš ir atbildīgs par šiem jautājumiem, mūs informēt Mums būtu jānosūta vēstuli ministrām, eh, teikot, ka, teico, sakot, ka esam eh, apmierināti ar eh, mūsu vizītes rezultātiem. Tā es to interpretēju, bet tomēr mēs vēlētos saņemt arī turpmāk informāciju par to, kā šī situācija attīstās. Tātad uh, saņemt informāciju par pozitīvajiem soļiem, kas tiek uh, veikti. Es domāju, ka tā no mūsu puses būtu pareiza reakcija, un tas mums palīdzētu arī neuzskatām, ka viss jau ir paveikts, izdarīts, bet šī, šis process virzās uz priekšu. Paldies! Saka priekšsēdētāji, tā mm, visi runātāji ir varējuši izteikties. Tagad es lūgtu vienu no lūgumraksta autoriem uzstāties, pateikt divu minūšu laikā, nu, ko jūs par to visu domājat. Liels paldies! Runājot par vienu svarīgu punktu. Tātad mums ir divas uh, iespējas runājot pa, vai nu par dokumentiem, vai par pierādījumiem. Tātad uh, uh nācija, runājot par pierādījumiem, nu, mūsu tiesu medicīnas institūts uh, nevienmēr var efektīvi darboties. Manā gadījumā dēls it kā ir apglabāts divās atšķirīgās vietās, veicot ekshumāciju, uh, vai nu mirstīgās atliekas netiek atrastas, vai atrastās mirstīgās atliekas nepiedara mūsu, mūsu ģimenei, un uh, šeit būtībā šajā ziņojumā nav nekādu atsauču uz uh, reālām lietām, un arī šie dokumenti tiek stingri kontrolēti. Un tagad mm, spāņu ģimenēm eh, būtu jāsaņem informācija, vai šie bērni tiešām ir miruši, un ja tā, tad kur ir eh, apglabāti. Mēs saņemam datus par 1991. gada uh, Uh, bērnu mirstību. Es šo informāciju uzzināju pavisam nejauši. Es, uh, kā māte, kura meklēju savu mirušo dēlu, kurš ir apglabāts divās atšķirīgās vietās. Paldies, saka priekšsēdētāji, pateicos par to, ka jūs stāstāt par uh, savu pieredzi, un jums tiešām ir nepieciešama liela drosme, lai mums pastāstītu par savām ciešanām, un es pateicos par to, ka jums šāda drosme ir bijusi, lai pie mums vērstos. Tagad uh, gribu paziņot, ka šis lūgumraksts paliks uh, atvērts, un mēs ziņojumu par uh, mūsu faktu noskaidrošanas braucienu nosūtīsim Spānijas atbildīgai ministrijai Un mēs turpināsim sekot turpmākai situācijas attīstībai un arī tam, kā Spā Spānijas uh, parlamentā tiks uh, pieņemts šis likums, ir paredzēts to darīt nākamā gada maijā. Un mēs aicināsim uh, panākt to, lai šis uh, likums uh, stātos spēkā steidzamības kārtībā. Tas ir viss, ko šobrīd mēs varam darīt. Tāpat mēs arī vērsīsimies pie iesaistītām pusēm, tā skaitā katoļu baznīcai, piepildīt tās cerības, kas uz viņiem ir liktas. Un mums visiem ir jādod savs ieguldījums uh, lai šīs procesa noslēgtos ar pozitīvu rezultātu, jo šeit ir runa par ļoti ilgstošu procesu, par cilvēku ciešanām, un mēs atbalstām samierināšanos, bet mums ir jābūt pārliecinātiem, ka patiesība reiz tiks noskaidrota un arī šajā lietā. Pateicos visiem, kas bija pie mums atbraukuši uz Briseli, pateicos Džūdai un kolēģiem, tāpat sekretariāta darbiniekiem, ir tīpaši Karolīnai, kas ir ļoti daudz strādājuši pie šā lūguma raksta. Un tagad pāriesim pie nākamā eh, lūguma raksta, bet tagad neliela pauze, lai eh, tie, kas vēlas iziet no zāles, varētu to arī izdarīt. Un tad izskatīsim nākamo punktu. is very, very nice. So. Kolēģi, tagad uh, ievilksim dziļi elpu un pāriesim pie 31. punktā, pie lūguma rakstu 0154 par Eiropas um, marķējumu, kas norāda pārtiks produktu izcelsmi. Kā jūs redzat, šeit uh, ir liels uh, aptvērums, un tātad mēs vienkārši pāršķiram lapu un pārējām pie pavisam cita temata, un uh, tagad vārds lūguma raksta autoram Roberto, Roberto Mankalvo. Sī, buongiorno. Labdien! cienījamie bet, uh, lūgumrakstu komitejas uh, deputāti, Vikstrēmas kundze, komisijas pārstāvi. Labdien visiem! Ir tiešām dziļi jāieelpo, lai nomainītu šādi tematu pēc uh, smagajiem jautājumiem, par kuriem nu pat klausījāmies, bet, nu, tas ir jādara, un tagad runāsim par pārtiku. Runāsim par pārtikas izcelsmi un lūgumu rakstīju par uh, nepatiesu informāciju, nepatiesas informācijas sniegšana uz pārtikas. Kopš es strādāju ar um, um, kolēģiem, vairāk nekā 120 um, lauksaimnieki man ir pievienojušies. Mēs kopā um, pagājušā gada janvārī esam izstrādājuši kopumā šo lūgumu rakstu. Tad, kad uzsākās komisijas konsultācijas par uh, izpildu tiesību aktu projektu īstenošanu saistībā ar regulu 1169 2011. Un šis uh, izpildu aktu projekts mums nebija pieņemams. Mums šķita, ka tas ir ļoti tāls no lauksaimniecību vajadzībām, attālināts no pilsoņu vajadzībām. Un bieži vien arī parlaments šajos šajos, šajā sasaukumā trīs reizes ir balsojis par to, ka obligāti būtu jānorāda sastāvdaļas arī uz um, pārtikas produktu etiķetēm. Un tādēļ mēs uzsākām šo uh, kustību ne, nepatiesai pārtikai Itālijā. Uh, neatbalstījām šo regulu un laika gaitā tas gan tika apstiprināts 775 no 2018. gada, stāsies spēkā 2020. gadā. Un komisija savās atbildēs uz mūsu lūgumu rakstu vēl aizvien neatbild. Neatbild ne tikai mūsu jautājumiem, bet arī nereaģē uz Eiropas lauksaimnieku, klie, patērētāju uh, jautājumiem un vajadzībām, un beigās arī nereaģē uz daudzu dalību valstu valdību paustu, valdības paustajām nostājām, kas vēlas um, norm, obligātā kārtā um, norādīt uh, pārtikas produktu izcelsmi. Šobrīd esam jau deviņas uh, valstis. Uh, Un um, Spānija un Austrija ir pēdējās valsts, kas mums ir pievienojušās attiecībā uz šīm prasībām. Ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu lūgumraksta mērķis ir bijis un vēl aizvien ir, ka mums ir jāatspēr solis uz priekšu attiecībā uz obligātu izcelsmes norādīšanu uz lauksaimniecības projektiem visos pārtikas uh, uh, produktos. Un ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd mums ir nepieciešams uh, harmonizētas skaidras normas Eiropas līmenī, tī no šāda skatu punkta raugoties. Un tieši tādēļ mēs vēl aizvien un pēdējo mēnešu laikā, jo īpaši kopš septembra, esam uzskatījuši, ka būtu būtiski jautājumu par iz, obligātu izcelsmes marķējumu par ko ir arī šis lūgumraksts stop uh, nepatiesai uzrādītai pārtikai. Um, tagad tā ir uh, ne tikai no Itālijas. Mums, uh, tātad mēs veidojām šo kustību, bet no nu jau tā ir Eiropas raksturs. Un tā rezultātā mēs esam to pārvērsuši par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Um, paraksts sākām vākt pagājušā gada 4. oktobrī Romā. Uh, un mums ir bijis uh, tātad uh, laiks um, kopš tiesību akta apstiprināšanas, un kopā ar uh, daudziem partneriem citās Eiropas valstīs mēs turpināsim vākt pārakstus, un tā rezultātā ceram, ka komisija spērs drosmīgu soli, kas viņiem būtu jādara jau sen, bet, nu, šobrīd tas ir veikts tikai attiecībā uz uh, izpildu aktu 776, kas uh, attiecas uz brīvprātīgu marķējumu pārtiks produktiem, nevis obligātu. Te arī likšu punktu. Gribētu gan uh, pateikties daudziem Eiropas parlamenta deputātiem, arī šīs komitejas locekļiem, kas ir atbalstījuši mūsu lūgumrakstu redzu Roberto Čīrio, kas mums ir um, nācis līdzi visā mūsu garajā ceļā, bet šodien gribētu pateikties arī Eleonorai Evi, kas vēlējās virzīt uz priekšu šo lūgumrakstu un šodien um, tātad skatīt to komitejā, neskatoties to, ka komisija mēģina pielikt punktu debatēm par šo jautājumu. Lielas paldies! Thank you very much. And... Liels paldies, un tagad mūsu vidū ir uh, komisijas pārstāvja Aleksandra Nikola Kopulu. Vārds jums. Paldies priekšsēdētāji par iespēju komisijai izteikties. Tātad šeit ir runa par diviem tematiem - obligātās izcelsmes norādes visai pārtikai un komisijas izpildu regula. Uh, kurā ir uh, runa par uh, pamata sastāvdaļu izcelsmes norādi pārtikas uh, produktā, ja šo sastāvdaļu izcelsme ir atšķirīga no gala produkta izcelsmes. Es gribu atgādināt, ka šis jautājums tika intensīvi apspriests pārtikas informācijas uh, regulas pieņemšanas laikā, un daudzas dalību valstis atbalstīja to, ka jānorāda obligāti izcelsme visiem pārtiks produktiem un dažām precēm, bet ne visas dalību valstis to atbalstīja, norādot uz uh, izmaksām, kas rastos. Šādā gadījumā sarunu rezultāts bija tāds, ka obligātais marķējums tika attiecināts uz noteiktām uh, produktiem, uh, uh svaigai gaļai tā skaitā, bet uh, attiecībā uz citām pārtīkas precēm tika uzdots sagatavot uh, ziņojums, lai izvērtētu situāciju par piena sastāvdaļām pārstrādātu pārtiku. Komisija veikusi, ir veikušo darbu, šie ziņojumi ir sagatavoti. Esam nākuši pie secinājuma, ka brīvprātīga pieeja ir labāka nekā obligāta pieeja. Tāpat laikā komisija strādāja pie citu prasību īstenošanas, kuras uh, mērķis ir regulēt brīvprātīgu izcelsmes norādi un lai patērētāji būtu informēti par atšķirīgu izcelsmi pamatsastāvdaļai un pārtikas produkta izcelsmi jāiet tiesa, ka šī regulā pieļauj zināmu elastību. Eh, lūguma raksta autors sūdzās par detalizētas informācijas trūkumu, bet es gribēju norādīt, ka jau pamatiesība akts parāds lielu elastību, dod iespēju pārtikas eh, nozares uzņēmumiem vai nu norādīt pamats sastāvdaļas izcelsmi, vai norādīt, ka uh, pamatsastāvdaļas izcelsme ir atšķirīga no, pam, no pabeigtā produkta izcelsmes. Tāpat tiek norādīts, ka trūkst noteikumu par uh, izcelsmes norāda attiecībā uz uh, reģistrētiem zīmoliem un preču zīmēm, es gribu norādīt, ka prasības neparedz izņēmumu preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm, vienkārši tiek atlikts, atlikt šo norādījumu noteikumu spēkā stāšanās un iemesli ir paskaidroti regulas 6. un 7. preambulas punktā, norādot, ka šie jautājumi ietvilst regulas aptvērumā. Pētījumi, ko ir veikusi komisija, uh, specifiski neizvērtēja, kā Eh, tas ietekmēs eh, izstrādājumus, eh, kas tiek apzīmēti ar preču zīmēm un aizsargāti geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tādēļ tika atlikta šo noteikumu spēkā sākstāšanās uz šī, attiecībā uz šīm preču grupām. Pašreizējā regula ir pietiekama, lai risinātu visus tos eh, jautājumus, kas varētu būt saistīti ar maldinošu izcelsmes norādi. Mēs zinām, ka ir spēkā arī nacionālie noteikumi. Dažas dalībvalsts ir pieņēmušas pagaidu nacionālās uh, sistēmas, kuras uh, zaudēs spēku, kad uh, būs uh, stājies spēkā komisijas īstenošanas akts 2020. gadā, bet es gribēju norādīt, ka nacionālo noteikumu aptvērums ir plašāks nekā mūsu īstenošanas aktām. Šeit ir runa par visu veidu pārtiku un noteikumi prasa obligāti norādīt atsevišķu sastāvdaļu izcelsmi, e, konkrēti gaļas un piena sastāvdaļu izcelsmi visos gadījumos, ne tikai tad, ja to izcelsme ir atšķirīga no pabeigta pārtikas e, izstrādājuma izcelsmes. Liels paldies! Zālē vairs nav tik daudz kolēģu, bet esmu pārliecināta, ka itāļu kolēģi noteikti vēlas vēl uzstāties. Vārds Eleonorai. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribētu pateikties uh, šī lūgumraksta parakstītājiem. Paldies par uh, lūgumrakstu, kas pievērš uzmanību tematam, kas ir svarīgs uh, mums visiem pilsoņiem - pārtikai Un tas, ko mūsdienās ēdam, nepat, netiek patērētājiem pasniegts un skaidrots skaidrā veidā. Tad, un tas ir jāsaka pilnīgi atklāti. Eiropas regulējums mums nešķiet, nesniedz šo drošību, kas mums ļaut iegādāties produktu, pilnībā informētā veidā, tā lai mēs būtu pārliecināti par tā izcelsmi, jo regulējums ir uh, fragmentēts, uh, nav pietiekami skaidrs. Un jāsaka, manī pārsteidz arī tas, ka komisija turpina uzstāt uz um, brīvprātīgo mehānismu attiecībā uz uh, pārtikas izcelsmes uh, marķējumu, balstoties uz labāko praksi. It kā tā būtu labākā stratēģija, ko izvēlēties. Es tam uh, neticu, un arī 70% Eiropas iedzīvotāji atbilstoši sabiedrības domas aptaujām tomēr saka, ka vēlētos lielāku caurskatāmību, labāku izsakojamību attiecībā uz tiem produktiem, ko viņi iegādājas, jo īpaši runājot par pārtiks produktiem. Un mani pārsteidz arī tas, ka komisija tā ļoti viegli runā par izpildu tiesību aktiem, kas pieņemti šogad, sakot, ka, nu, jebkurā gadījumā esam veikuši spēruši soli uz priekšu, um, nosakot um, šo prasību attiecībā uz pamat sastāvdaļu, ja tās neatbilst kaut kam, kas ir, nu, marķējumā norādīts ar veselu virkni atkāpju attiecībā uz izcelsmes norādīšanu, sakot, ka nu, kaut kad nākotnē, nesakot kad, tās tiks risināts, jo tur vēl ir jāveic tālāki ietekmes izvērtējumi, tā tālāk lietas, kas līdz šim nav paveikts. Tātad neradot nekādas, um, pat ne, nepanākot reālu progresu attiecībā uz regulējumu, kas šobrīd ir spēkā. Uh, varu pievienoties lūgumrakstu iesniedzējiem. Tātad šeit mēs runājam ne tikai par izpildu aktiem. Kopumā prasības ir pārmēru elastīgas un, ja mēs pamat uh, um, aktā 1169 2011, tas jau tā ir pārāk vājš. Tas neatbilst uh, Eiropas pilsoņu prasībām, kas ir lielāka izsakojamība un lielāka drošība attiecībā uz produktu uh, izcelsmi pārtikas produktiem, ko tie iegādājas. Turklāt redzējām arī, cik vēlu komisija patiesībā pamodās, un tādēļ es uzskatu, ka būtu nepieciešams nedaudz uh, labāk sagaidīt. Um, arī parlaments sasaukuma gaitā nereizi vien ir paudis savu nostāju, izmantojot uh, rezolūcijas par to, ka būtu jāiet uz priekšu. Uh, skaidrība, izsakojamība, bet to prasa arī paši Eiropas pilsoņi, tie, kas izmanto savu instrumentus, kas viņiem pieejam mm, dalībai, lai būtu iespējams sadzirdēt viņu balsi. Šis lūgumraksts, par ko šobrīd runājam, ir piemērs vēl vienai pilsoņu iniciatīvai, kas ir ļoti svarīga. Un es tiešām esmu no sirds pārliecināta, ka uh, Tas uh, sasniegs miljonu parakstu, kas piespiedīs beigās komisiju tomēr mainīt tempu savā darbā attiecībā uz šo jautājumu. Nobeigumā gribētu teikt, tas ir jādara vienkārši. Ir pienācis īstais brīdis, Eiropa tagad vairs nevar domāt par to, ka neklausīsies pilsoņos. Nedrīkst vienkārši turpināt ignorēt uh, konkrētus gadījumus, jo ir jāatjauno uzticība Eiropai. Uh, pilsoņu uzticība, un pilsoņi no sirds tagad pieprasa iespējas redzēt, ka tiek aizsargāta ne tikai viņa veselība, bet arī visi, visi, visas lietas, ko viņi iegādājas. Šī izvēle jāizdara apzināti. Šobrīd tas nav iespējams, tādēļ aicinu kolēģus. Man žēl, ka arī citu dalībvalstu kolēģi varbūt šobrīd te vairs nav tik daudz, jo šī cīņa mm, it kā uzsākta no Itālijas mm, valsts piedarīgā puses, bet tā ir Eiropas cīņa. Eiropai ir jāiet priekšā, jā, mums jābūt gataviem nākotnēji. Eiropai daudz, kas ir jādara, lai pietuvinātos atkārtot pilsoņiem. Paldies! Thank you very much, Eleonora. Liels paldies Eleonorai. Čirio kungs. Grazie. Paldies priekšsēdētāji. Visai delikāts jautājums jo mēs te ejam krietni tālāk nekā tikai par pārtiku runāt. Šis ir viens no gadījumiem, kad redzam, kā Eiropa zaudē uzticību no Eiropas pilsoņu puses, jo tā pati ar sevi nonāk pretrunās. Mēģināšu skaidrot. Eiropai ir jānodrošina caurskatāmība. Mēs arī šeit runājam par caurskatāmību. Stikla pils, lai visi redzētu, kas notiek iekšpusē, arī no ārpuses. Mēs savas sēdes translējam internetā tā, lai visi visu zinātu. Bet Eiropas pilsoņi nāk klajā ar lūgumu. Viņi vēlas zināt, ko viņi ēd. Tur Eiropa savukārt saka, nav obligāti ražotājam uh, attiecīgā produkta ražotājiem to norādīt, tas ir uh, uz brīvprātības pamata. Un tā ir pretruna pēc būtības, un tai nav jēgas. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo ir taču teiciens, esam tie, tas, ko ēdam. Tādēļ mēs, pilsoņi, tagad vienkārši lūdzam, mēs gribam būt informēti par to, ko mēs ēdam. Tādēļ aicinām, lai šī caurskatāmības Eiropa uh, būtu caurskatām arī attiecībā uz precēm, kas nonāk tirgu, pārtikas produkti, lauksaimniecības, kas uh, tiek ražot no lauksaimniecības produktiem, lai zinātu, no kurien šīs izēvielas nāk. Un tas, ka komisija nav sapratusi, cik šis jautājums ir svarīgs, tiešām ir, um, mums rada milzīgu pārsteigumu. Šie izpildu akti un vadlīnijas uh, kas ir tāda vadlīnija veidā, tie nevar turpināt būt fakultatīva rakstura. Šeit gribētu komisijai teikt, nav tā, ka visi, kas audzē lauksaimniecības produktus, kaut ko nav tā, ka viņi saka, nu, ja gribiet, es varu uzrakstīt. Tā problēma ir uzraudzīt, ka šis, tā tad nav, nevaram tā, ka um, viens var rakstīt, viens nevar rakstīt ja beigās uz uh, kastītes, jeb kāda veida pārtiks iepakojuma ir Itālijas uh, karodziņš, nu, uzreiz rodas iespējas, ka šis ir attiecīgās valsts produkts. Ja nav obligāts rakstīt, no kurienes šī, šis produkts ir, mēs neaizsargājam no vienas puses patērētājiem, kuram ir tiesības zināt, ko viņš ēd, bet no otras puses nu, arī šos mazos ražotājus. Uh, Mēs uh, neaizsargājam viņi, ražo viņi grib, lai būtu skaidrs, ka viņiem ir oriģināls produkts, oriģināls, tātad at, uzticīgs uh, izcelsmei. Un sasaist ar teritoriju ir būtiski svarīgi, ja Eiropa grib būt konkurētspējīga ar pārējo pasauli arī lauksaimniecības kontekstā. Vai nu tā ir jābūt obligātai prasībai visiem? Arī attiecībā uz tām precēm, ko ievedam no Āzijas, Dienvidamerikas vai Dienvidā, uh, Amerikas, um, lai arī viņi rakstītu, no kurien šie produkti ir. Mēs pretējā gadījumā nebūsim konkurētspējīgi. Ja lauksaimniecībā gribam būt konkurētspējīgi ar apjomiem, nu jau esam zaudējuši. Varam sacensties tikai ar kvalitāti. Un kvalitāte būs kvalitāte tikai tad, ja patērētājs to arī tā uztvers. Un patērētājs to uztvers tikai tad, kad visiem būs uh, jāsniedz šī informācija, lai cilvēks zinātu, ko viņš pērk. Ļoti vienkāršs jautājums. Tikpat nepieņemami ir arī tas, ka komisija to neapzinās, ka tas ir svarīgi. Ja būs vajadzība, tātad, ja tas radīs izmaksas arī ražotājiem, mazajiem ražotājiem, um, tātad norādīt šo informāciju, nu tad attiecīgi vienkārši šo problēmu var atrisināt novirzot finansējumu tiem par atbalstu. Nu, tas nedrīkst kalpot par šķērsli, jo patiesības princips ir tas, kas mums jāaizsargā ne jau tikai Itālijas dēļ, kas ir uh, pirmā, kas cieš no uh, atkritumu, tātad šādiem pārtiks atkritumiem, kas ceļo pa pasauli un tad tiek uh, uz, apzīmogot ar Itālijas karodziņu. Es domāju, ka tas ir svarīgi ir visām pārējām Eiropas valstīm. Paldies! Jā, un uh, patiesībā mēs taču vēlamies panākt atklātību un mēs vēlamies uh, nu, zināt, vai kāds Itālijā neiepērk, eh, teiksim, Spānijas eh, olīveļu un pēc tam marķē to kā Itālijas eļu. Mēs vēlamies zināt, ko mēs pār, patērējam. Mēs nevēlamies, lai Itālijas kaklasaites tiktu ražotas Ķīnā un pēc tam eh, tām vienkārši pieliek uh, marķējumu ražots Itālijā. Tas ir nepieņemami. Man vairāk neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu, tam Ranokungs. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos ļoti īsi, jo mans kolēģis lieliski aprakstīja šīs problēmas centrālo elementu. Gribētu gan nobeigumā vēl ko piebilst. Mēs runājam priekšējā tirgus, tika runāts priekšējā tirgus aizsardzību. Iekšējais tirgus ir iekšējais tirgus, tas ir brīvs tirgus. Tomēr pievērsīsim uzmanību, jo šeit mēs apdraudam patērētāja brīvību iepirkties šajā brīvajā tirgu atbilstoši vēlmēm. Pilsoņu vēl, pa, tiesības. Pilsonim ir jābūt brīvam spēt izvēlēties tos produktus, kas atbilst viņa vēlmēm. Tas ir saistīts arī ar caurskatāmības principu. Brīvība un caurskatāmība - tie ir tie atslēgas vārdi, kam vajadzētu vadīt Eiropas Savienību tās tālākajā ceļā. Pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāstrādā, lai atgrieztu Eiropas pilsoņu uzticību mums, un pārtika ir viens no jautājumiem, kas ir visaktuālākais pilsoņiem, jo pārtika ir veselība. Saprast, no kurienes nāk attiecīgais produkts - no ārpuses vai no Eiropas Savienības iekš, iekšpuses. Uh, šeit ir normatīvi akti, tātad attiecībā uz fit, jo jāceras, ka fitosanitārie līdzekļi tiek izmantoti atšķirīgi Eiropā un ārpus Eiropas. Un tās valsts, kam ir spēcīgākas normas, uh, Uh, tās zaudē konkurētspējā. Tas kaitē gan valstī, gan ražotājiem, un uh, beigās nedrīkstam aizmirst arī par labāku veselību. Un vēl kāds arguments, kas varbūt reizēm mums aizmirstas, mēs visi zinām par uh, jaunāko uh, atzinumu attiecībā ar klimata pārmaiņām. Varbūt patērētājs grib nest, nest savu pienesumu. Iepērkoties, viņš pērk vietējāku produktu, tātad tādu, kas ir mērojis mazāku ceļu. To mēs arī atvieglotu, ja tiktu norādīta izcelsme atsevišķiem produktiem, kur tie ir ievākti, lai nebūtu tā, ka katra prece tiek pārvadāta tūkstošiem kilometru, jo nu, katra prece pārstāv zinām emisiju līmeni. Ir ļoti daudz argumentu, kas ir par labu šai informācijas norādīšanai. Tas ir svarīgi mums, mums un mums daudziem pilsoņiem, ne tikai itāļiem, kas aizsāk šo procesu. Paldies! And, uh, Liels paldies! Un es ar prieku dodu vārdu Montālo kungam noslēgumu vārdiem. Sī, uh, eh, grāt. Paldies! Paldies visiem parlamenta deputātiem, kas izteicās. Paldies arī priekšsēdētāju par novērojumiem. Manuprāt, Komisijas teiktais, tas, ko dzirdējām šodien, vienkārši parāda nevēlmi iet um, soli pretī tam, ko prasa pilsoņi. Tātad vairs ne tikai Itāļi, bet Eiropas pilsoņi gribētu visiem atgādināt, ka šis regulējums 775 no 2018. gada stājas spēkā četru, četrus gadus novēloti gandrīz pretstatā tam, kas ir uh, regulējumā 1069. Priekšlikums ir novēlots un slikts. Un tādēļ esmu vēl jo pārliecinātāks pēc tā, ko dzirdēju šorīt. 200 tūkstošu pārakstu, ka tas var būt izējas punkts tālākai pil Eiropas pilsoņu iniciatīvai, ko esam uzsākuši. Vēlētos aicināt visus jūs apmeklēt šo tīmekļu vietni un parakstīt, un tas ir uh, veids, eh, kā panākt eh, šo miljonu parakstu visās Eiropas valstīs, lai jaunajai Eiropas komisijai būtu pienākums noturēt patiesu diskusiju. Un tas novestu pie 1169 pamatregulas grozīšanas, obligāts marķēju, izcelsmes marķējums visiem pārtiks produktiem. Es patiešām no sirds ceru, ka Mums to izdosies panākt, un pateicoties savāktiem parakstiem, es ceru, ka šīs diskusijas varēs, stāsies, varēs uzsākties pirms stāsies spēkā regula 775, kas ir kļūdaini vienkārši. Tā ir, tā iet pretējā virzienā nekā tas, ko, kā to vēlas Eiropas pilsoņi. Paldies lūgumrakstu komitējai par iespēju šodien mums uzstāties un no sirds ceru, ka um, šis politiskais jautājums par uh, marķējumu, pateicoties arī šodienas debatēm, arī komisija ņems vērā un tas netiks aizmirsts un par to notiks karstas diskusijas arī turpmākajos mēnešos šī sasaukuma beig beigās. Paldies! We, uh, Līdz ar to mums ir uh, pienācis laiks izdarīt secinājumus. Es domāju, ka Lūgumraksts ir jāatstāj atvērts, un to vajadzētu nosūtīt atzinumu sagatavošanai NV un Agri komitejām. Vides komitejā mēs jau lūdzām atzinumu, bet viņi nav snieguši atbildi, tāpēc mums vajadzētu nosūtīt atgādinājumu, tā kā mēs vēlamies iepazīties ar viņu atzinumu. Un lauksaimniecības komitejai mums arī vajadzētu palūgt atzinumu, lai redzētu, kāda ir viņu reakcija. Varbūt viņi varētu mums iezīmēt arī kādu pozitīvu Um, virzību, kā mēs varētu iet uz priekšu. Eleonora, ko jūs vēlaties piebilst? Jā, priekšsēdētāji, varbūt mēs varētu nosūtīt uh, šo lūgumu rakstu arī iekšējā tirgus komitejai, un īsnībā man ir priekšlikums arī nākotnē. Varbūt mēs varētu sagatavot uh, publisku uzklausīšanu, jo šis lūgumu raksts nedrīkstētu tikt aizmirsts arī nākamajā sasaukumā. 2019. gada otrajā pusē. Protams, es saprotu, ka mēs nevaram šeit pieņemt saistošus lēmumus nākamajam sasaukumam, bet es domāju, ka tas būtu tāds labs žests un arī politisks signāls. Mēs varētu aicināt, lai šis lūgumraksts netiek aizmirsts un lai patērētājiem tiek dota balss. Es ceru, ka mūsu komiteja varētu tā rīkoties. Jā, protams, mēs varam nosūtīt to iekšējā tirgus un patērētāja komitejai tā īstenībā ir laba doma. To mēs arī darīsim. Un, ja runa par um, dažādu pasākumu organizēšanu, jūsu politiskā grupa to var darīt ar koordinātoru palīdzību. Mēs eh, koordinātoru sanāksmēs parasti pieņemam lēmumus par dažādiem braucieniem un uzklausīšanām. Jūs esat jūsu grupas koordinātori un jūs varat uh, nāk klajā šo ideju un paskatīties, vai pārējie kolēģi to atbalsta. Paldies! Šodien esam ļoti uh, precīzi, bija paredzēts 12.30 uh, beigt sanāksmi. Vēlu visiem jauku dienas turpinājumu un lai visiem garšīgs pusdienas!